Thank you, madam. Paldies. Un tagad mēs pārējām pie jautājumiem un atbildēm. Lūdzu atcerieties, ka jums, tiem, kas uzdod jautājumus, ir jāievēro minūtes laika ierobežojums un komisārs kandidātei lūdzu sniegt atbildes ne ilgāk kā divu minūšu laikā. Pirmais sarakstā ir Zviefka kungs no jūri komitejas. Paldies, priekšsētāji. Komisārs kandidāte jaunie priekšlikumi par korporāciju pārvaldību, manuprāt, būtu jākoncentrē uz uzņēmumu racionalizāciju un darbību vienotajā tirgu, lai dotu vairāk iespēju mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Arī veicinātu to konkurētspēju visā pasaulē. Mēs zinām, ka MVU rada darba vietas un veicina izaugsmi, tāpēc vajadzētu izvairīties no pārmērīgas noteikuma izstrādes, no pārmērīgas birokratizācijas mazo un vidējo uzņēmumu jomā. Vajadzētu izskaust jau esošos šķēr, šķēršļus, gribētu uh, dzirdēt jūsu viedokli par to, vai šo šķēršu izskaušana būs viena no jūsu prioritātēm. Un, ja tā, tad kāda būtu atbildīga pieeja jauniem likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz pārvaldību? Thank you for, for the question. Paldies par šo jautājumu, dāmas un kungi man būs, es runāšu savā dzimtajā valodā, tātad čehiski. Tātad paldies par šo jautājumu, Zviefkas kungs. Es pilnīgi piekrītu tam, ko jūs teicāt par mūsu nostāju mazo un vidējo uzņēmumu sektorā. Mums vajadzētu mēģināt nodrošināt to, ka visi noteikumi un regulas un direktīvas ne tikai vairo grūtības tiem, kas ir Eiropas tautsaimniecības mugurkauls, bet drīzāk palīdz viņiem, drīzāk likvidē šķēršļus, palīdz uzņēmumiem labāk strādāt kopīgajā Eiropas tirgū, kas nozīmētu arī izskaust birokrātiju. Domāju, ka ģenerāla direktorāts manā pilnvaru jomā ir izstrādājis vairākus priešlikumus vienkāršošanai. Direktīva par pašnodarbinātajiem tiek apspriesta. Esam ierosinājuši jūtami vienkāršot maksāt nespējas procedūru un mēs cenšamies dotu uzņēmumiem vēl vienu iespēju ar naudas līdzekļu plūsmu līdzsvarot savu darbību un nebankrotēt. Ir arī dažādi citi svarīgi likumdošanas priekšlikumi, piemēram, akcionāra tiesību direktīva. Šeit situācijai būtu jābūt arī krietni vienkāršotai. Neraugoties uz to, um, visas šīs dažādas lietas ir jāvirz uz priekšu. Es domāju, ka ir tikai dabisks instinkts civila dienestā radīt birokrātiju, un mums ir jācīnās pret šo instinktu. Paldies! Nākamais jautājums. Regner, Regners kundze no S&D grupas. Paldies! Mans jautājums ir par Eiropas uzņēmumu tiesībām. Uzņēmumiem un akcionāriem ir nepieciešama stabila juridiskā vide, lai labāk varētu veikt eh, darījumus, vai jūs taisāties veicināt tiesisko noteiktību uzņēmumiem un akcionāriem, vai tiks pieņemta direktīva par pārobežu uzņēmumu reģistrācijas vietu pārcelšanu un otrkārt vai būs minimālais standarta akcionāru iesaistēji? Kā jūs nodrošināsiet, ka priekšlikumu neizmanto paskastīšu kompānijas, dempinga kompānijas un dažādi krāpnieki? Vai jūs uzskatāt, ka neradīsies situācija, kad jūs uzskatāt, ka uz, uzņēmumi uzvedīsies atbildīgi un ilgs, rīkosies ilgspējīgi, vai arī tas nāks par labu vietu pašvaldībām no darba devējiem un citiem. Paldies! Vārds ir dots komisārs kandidātei. Ano, děkuji, tato otázka trošku souvisí s tím, o čem... Paldies par šo jautājumu. Tas ir saistīts ar to, ko es jau nu pat pieminēju, proti MVU vide, kurā tiek nodarbināti 175 miljoni darbinieku, darba ņēmēju. Mums ir jāmēģina stabilizēt juridiskā vide šiem uzņēmumiem, lai tie varētu paredzēt savas operācijas. Manuprāt, priekšlikumi ir jāpilnīgo, piemēram, saistībā ar vienkāršošanu, ar pārobežu uzņēmumiem un to kontaktiem būtu jācenšas novērst dažādus šķēršļus, kas ir šiem uzņēmumiem, it īpaši darbības sākuma posmā vajadzētu vienkāršot noteikumus inkorporācijai un samazināt šīs te inkorporācijas izmaksas. Tas ir viens no nosacījumiem. Kas būtu dalībvalstīm jāievēro, ja tās vēlas izmantot piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus? Tātad tieši pašām dalībvalstīm ir jāvienkāršo nosacījumi. mēs vēlamies arī pilnīgot priekšlikumu par uzņēmumu reģistrācijas vietu pārcelšanu. Ja uzņēmums vēlas darboties citā dalībvalstī, tam ir jālikvidējas dalībvalstī X un jāpārceļas uz dalībvalstī Y. Manuprāt, vajadzētu šeit ieviest vienotus noteikumus pārobežu darbībai. Attiecībā uz darba ņēmēju un akcionāru tiesībām varu piebilst, ka tiesību aktu prieslikumos ir jāatspoguļo šo personu tiesības. Foskungs no EPP grupas, paldies! Paldies cienītā Jourovā. Eiropas parlaments jau februārī pauda savu nostāju par e-tirzniecību un tir, tātad komerci, komerci tiesībām par dažāda veida pārobežu aspektiem un vēlēs pār, pastiprināt pārobežu iedarbību. Mēs vēlētos um, attiecībā uz Junker komisiju turpināt darbu pie šī priekšlikuma, pātrināt to, ietekmēt to pozitīvi. Un otrajā kompleksā ir runa arī par ES tiesību ieviešanu Eiropas Savienība vēlas līdztiesību, nediskrimināciju un panāk, ka tas tiek ievērots katrā dalību valstī. Manuprāt, transponēšanas un piemērošanas pienākumi Eiropas Savienības dalību valstīs nevienmēr ir prioritāri un tāpēc, kā jūs to taisaties nākotnē kontrolēt Eiropas tiesību uh, piemērošanu un ieviešanu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Madam, the floor is yours. Lūdzu, vārds tiek dots jums. Děkuji vám, pane Fosi, za, za vaši otázku. Jā, velmi ocenuju. Paldies, Foskungs, par jautājumu. Mm, uzskatu, kā tirniecības uh, likuma priekšlikums ir vērtīgs. Labi, ka tas ir nācis no parlamenta un ka parlaments tam ir devis zaļo gaismu, bet tas ir viens no labākajiem veidiem, kā palīdzēt vienotajam um, digitālajam tirgum, kas ir viena no Junkera komisijas prioritātēm. Es darīšu visu, ko varēšu, lai atbalstītu šo priešlikumu un pārliecināt dalību valsts, ka tas ir solis uz priekšu, nevis solis uz priekšu ties, komerctiesību vienotībai, bet gan palīdzēs pārobežu tirzniecībai, ko var palētināt un vienkāršot. Beig beigās šie noteikumi nāks par labu patērētājiem. Un es to saku apzinādamās, ka daudzi kritizē šo kopīgo tirzniecības likumu vai komerctiesības. Mm labāk, saka, labāk harmonizēsim 28 esošās tiesības sistēmas, ne, neveidosim vienotu sistēmu, un citi saka, labāk nemainīsim, lai paliek viss kā ir, bet manuprāt, priekšlikums, ja tas ir, kā teikt, uz galda, tas vienkāršo pārobežu tiešsaistes tirzniecību, un tas ir pelnījis atbalstu, un tālāk es mēģināšu pārliecināt dalībvalsts, ka šis priekšlikums var nākt par labu mūsu ekonomikai un dalībvalstu ekonomikai. Padomāsim, ko tas nozīmē praksē. Tirgotājs, kurš darbojas vairākās dalībvalstīs, piedāvā patērētājiem vienotu juridisku uh, sistēmu, un tas nāk par labu tikai patērētājiem. Nākamais jautājums no Delvokundes, S un D grupa. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisārs kandidāts kundze. Jūs zināt, ka pirmajā lapsījumā parlaments at, apstiprināja priekšlikumu par vienkāršošanu un paplašināja šo dokumentu dažos aspektos. Piemēram, piemērošanas jomā arī vēlējās lai tulkošanas izmaksas sektu administrācija. Mums likās tas ir svarīgi, birokrātija ir jāsamazina, pilsoņiem dzīve ir jāatvieglo, jāveicina mobilitāte. Ko jūs domājat par šo regulu un tā piemērošanas jomu? Un nākotnē vai jūs domājat, ka būtu jāveic citas iniciatīvas, jāspēr citi soļi par attiecībā uz civilu stāvokļa un citu publisko dokumentu atzīšanu, vai jūs esat paredzēt iesniegt šādu priekšlikumu, vai jūs atzītu arī reģistrētās partnerības šādā te priekšlikumā? Madam, the floor is yours. Paldies. Paldies, Devo kundze, par šo jautājumu. Arī šai gadījumā Esmu priecīga, ka parlaments uzskata šo priekšlikumu par sasniegumu. Padomāsim jau kādu labumu tas dos parastajiem savienības pilsoņiem. Ierindas pilsoņu dzīve uzlabosies, jo samazināsies birokrātija. Piemēram, ja cilvēki noslēdz pārobežu darījumus, ir pārobežu laulības, mums ir mantojuma jautājumi ar pārobežu dalībniekiem. Tas uzlabos situāciju, nevajadzēs vairs um, um, apliecināt tulkojumus, lietot apostīlu kas ir papildu nasta tiem, kas vēlas īstenot savas mobilitātes tiesības. Tas pats attiecas arī uz uzņēmumiem. Labi, ka mm, tiek paplašināts arī publisko dokumentu klāsts, kurš, uz kur attieksies šī kārtība. Un mēs par to runāsim ar dalībvalstīm un padomē, lai tas, šis priekšlikums tiktu pieņemts, bet, cik man zināms, šobrīd ko viedoklis ir tāds, ka jautājumu šo, šo, tam jātiec tikai uz civiltiesiskiem dokumentiem un tikai uz privātpersonām, nevis kompānijām. Nākamais runātājs Radev kungs no EPP grupas. Paldies, priekšsētā kungs. Um, ir runājot par prioritātēm tieslietās līdz 2020. gadam un gribētu īpaši uzsvērt savstarpēju uzticēšanos un tīpaši Eiropas politiku tieslietās, kā pilsoņi praktizējuši juristi un tiesneši nedrīkst neticēt citādi laivalstī izdotam spriedumam. Eiropas līmenī ir jāpanāk savstarpēja tiesas nolēmumu atzīšana un to piemērošana. Vai jūs varētu pastāstīt mums, kāda ir jūsu vīzija, skatījums uz šo te starp dalībvalstu um, juridiskās jomas jautājumu, proti uz lēmumu atzīšanu? Kāda veida instrumentus jūs paredzat radīt? vai nevarētu būt tā, ka tiek radīti jauni instrumenti, kas varētu skārt dalību valstu pilnvaras un tikt izmantot politiski ļaunprātīgi? Paldies! Paldies! Šis jautājums ir saistīts ar jau iepriekš minētu jautājumu, proti publisko dokumentu atzīšanu. Es nevarēju izmantot savu laiku pilnībā un aizmirst piebilst, ka, lai tas strādātu, ir jābūt, jāvalda uzticēšanās gaisotnē dalību valstu iestāžu starpā. Tikai tad tās atzīst, atzīst citu dalību valstu dokumentus. Jūs pilnīgi pamatot norādījāt, ka publisko dokumentu un tiesu nolēmumu savstarpējai atzīšanai un izpildēji ir nepieciešama dalībvalsts savstarpējā uzticēšanās, uzticēšanās dalībvalstu tiesību sistēmai, tiesu sistēmai, neatkarībai un to spējai izpildīt um, nolēmumus. Uzskatu, ka ir vajadzīgi jauni leģislatīvi pasākumi. Vēlētos arī uzsvērt, ka ir jāveicina tiesību aktu pareiza izpildi, ieviešana. Tiem ir jābūt ieviestiem. Jāpastiprina ne tikai paši tiesību akti, bet to piemērošana. Runāt par uzticēšanos, tas ir saistīts ar to, ko jau es minēju, Ie, savā ievad, savos ievadvārdos ir vajadzīga sadarbība tieslietās un tiesu jo, tiesību jomas darbinieku izglītošanu, un vispārīgāk vēl varētu piebilst, ka tikai zinošs informēts ierēdnis var būt produktīvs, un tas var veicināt savstarpēju uzticēšanos. Paldies! Nākošais rodātājs Koferātī kungs no S&D grupas. Paldies, priekšsētē kungs! mm, iepriekšējā sasaukumā šis parlaments pieņēma dažādus pasākumus, kas pastiprināja savienības patērētāju tiesības, varētu atzīmēt dažādu veidu alternatīvas domstarpību risināšanas mehānismus. Jaunai komisijai būs jāturpina ar darboties ar šo pasākumu ieviešanu šie soļi tomēr varētu nebūt pietiekami, lai nodrošinātu, ka pilsoņiem ir konkrēts iespējas aizsargāt savas tiesības, gan attiecībā uz piekļuvi tiesu sistēmā, gan arī izmaksām. Kādus pasākums jūs paredzat veikt, lai nodrošinātu, ka pilsoņiem ir efektīvi līdzekļi, lai aizsargātu savas tiesības? Sociālisti uzskata, ka šā brīža kolektīvās tiesāšanās procesi varētu uzlabot pieeju tiesu sistēmai patērētājiem, ir īpaši saistībā ar savienības tiesībām. Kā komisārs kandidāti, ko jūs, jūs taisāties kaut ko darīt, tad kādu veidu garantijas jūs paredzat šim priekšlikumam? Paldies! Ano, je pravda, že Evropskā unija. Jā, ir taisnība, ka Eiropas Savienībā mums ir e, dažādi veidi, kā aizsargāt patērētājus un kā nodrošināt to, lai patērētājiem būtu pieejama vai nu tiesvedība, vai arī alternatīva strīdu izšķiršanas mehānismi. Šobrīd mēs gan strādājam, gan arī turpināsim strādāt pie tiešsaistes strīdu izšķiršanas mehānismiem. Un tāpēc eh, es jau pieminēju, ka kolektīvā sūdzība man būs ļoti svarīga prioritāte un arī mazas sūdzības varēs tikt atrisināts vieglāk nekā līdz šim. Piemēram, nelielas sūdzības vai neliela pārkāpuma, kas ir saistīta ar nelielas naudas summas pārvedumiem. Uh, un eh, varbūt arī lielāka krimināla apjoma darbības arī tās eh, tiks iekļautas. Bet, protams, eh, tiesvedībai ir jābūt pieejamai daudz vienkāršāk. Tagad par kolektīvo sūdzību. Komisija ir sagatavojusi ieteikums un arī uzrauga situācijas attīstību dalību valstīs, lai pārbaudītu to, kā dalību valsts nodrošina kolektīvās sūdzības izpildi un Tas ir viens no instrumentiem, kas var palīdzēt patērētājiem palīdzēt patērētājiem izprast savas tiesības un arī tās īstenot. Mēs eh, turpināsim uzraudzīt, kā dalību valstis eh, izpilda kolektīvās sūdzības prasības un kā tā tiek risināta. Un eh, ja mēs uzskatīsim, ka iegūtā pieredze var palīdzēt citām dalību valstīm, tad mēs nāksim klajā ar konkrētu priekšlikumu. Protams, kolektīvajai sūdzībai ir jābūt eh, tik lielai garantijai, lai tā netiktu eh, izmantot ļaunprātīgi. Paldies ECR grupas vārdā. Nākamais runātājs. Prieksēdētājs kundze. Jūs eh, savās eh, rakstiskajās atbildēs esat uzsvērusi, ka eh, par korporatīvo likumu jūs turpināsiet piestrādāt pie kodifikācijas, vai tā būs viena no jūsu prioritātēm komisāra samatā? Un ja būs, tad ko jūs domājat par šāda kodeksa priekšrocībām tiem uzņēmumiem, kur vēlas savu komercdarbību izvērst Eiropas Savienībā? Otrs jautājums. Uh, Visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem vajadzētu censties eh, un tiekties pēc ekonomiskas izaugsmas. Tāpēc tie sastopas ar veselu virkni regulatoru šķēršļu, ja viņi vēlas savu darbību izvērst ārpus Eiropas Savienības robežām. Kādā veidā jūs darbosieties, lai Eiropas Savienībā darbojušies noteikumi tiktu pielīdzināti vai savietoti ar pasaules eh, fórumos esošiem noteikumiem. Eh, ano, já jsem uvedla eh, v materiálu, který. Jā, paldies. Tiešām savās rakstiskajās atbildēs un arī dokumentos, kurus esmu sagatavojusi jūsu komitejām, es esmu uzsvērusi vienu no maniem mērķiem, kas noteikti ir juridisko sistēmu, tiesisko sistēmu lielāka harmonizācija. Uh, E, korporatīvajā likumdošanā. Ja mēs vēlamies pabeigt izveidot vienoto tirgu, un vienotajam tirgum ir jābūt bez iekšējiem šķēršļiem, tas attiecās arī uz tiesas tiesu sistēmām, tad mums vajadzētu censties harmonizēt nosacījums biznesa darbībai. Tāpēc ja es esmu izmantojusi vārdu kodifikācija, tad eh, tas ir viens no mērķiem, uz kuru mums vajadzētu tiekties. Bet eh, jebkuri centieni harmonizēt Eiropas likumdošanu ir apsveicami, bet tas prasa sadarbību ar dalību valstīm un izskaidrot dalību valstīm, ka mūsu nolūki ir labi un centieni godīgi. Es uzskatu, ka e, noteikumu kopumu vienkāršošana ir jēgpilns mērķis. Protams, mums vēl ir daudz darā, darāmā, arī izskaidrojot dalību valstīm šos mūsu centienus. Un, e, protams, tam visam ir jātiek darītam paturot prātā konkrēt spējas palielināšanu. Un tagad nedaudz par Eiropas uzņēmumu konkurētspējas iespējām pasaulē. Protams, mēs nedrīkstam uzņēmumiem uzlikt pārāk lielu administratīvo slogu. Mēs nedrīkstam likt uz spēles eh, viņu spēju konkurēt, piemēram, iesaistoties eksporta akcijās vai citur. Arī šeit eh, es vēlos uzsvērt, ka mums ir jātiek vaļā no administratīvā sloga. Nākamā runātāja Vikstrēms kundze no Alde grupas. Thank you very much. Paldies. Šeit es sēžu, šeit. Head. Here I am. Tieši jums priekšā. Ļoti patīkami jūs šeit redzēt, jo jūs savos ievadvārdos pieskārāties personīgas dabas piedzīvojumam. Uh, Eh, Eiropas kritērija saraksts ir viena no iespējām, kā uh, salīdzināt eh, tiesu sistēmas dažādās dalību valstīs. Tas ir svarīgi iedzīvotājiem uzņēmumiem, tas stiprina vienotu iekšējo tirgu un tas palielina uzticēšanos, kas ir nemazāk svarīgi uzticēšanos eh, starp dažādu valstu juridiskajām sistēmām. Šo kritēriju sarakstu varam izmantot arī eh, pamatiesību stiprināšanai dalību valstīs. Vai jūs, ja tiksiet ievēlēt komisāru samatā, apņemsieties eh, turpināt uzlabot šo tiesu salīdzinošo sistēmu kritērijas? Paņi Vikstrēm, ďakujem vám za, za otázku. Jā, paldies, Vīkstrēms kundze, par jūsu uzdoto jautājumu, un arī paldies eh, par jūsu uzmundrinošajiem vārdiem. Man personīgi. Šī tiesu kritērija sistēma, salīdzinošā sistēma ir izveidota, lai varētu tiešām salīdzināt uh, dažādu tiesu sistēmu efektivitāti darbā civillikuma ietvaros. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgs instruments, un mēs vēlamies izvērtēt, kā tad strādā tiesu sistēmas dažādās dalību valstīs, bet šeit vēl nav ticis pieminēts Eiropas pusgads, un arī tas ir ļoti svarīgi tiesību sargājušo iestāžu salīdzināšanā. kā es domāju strādāt pie šā instrumenta un ar instrumentu tālāk attīstību. Konkrēti piemēri. Pirmkārt, mums ir arī citi instrumenti, ar kuru palīdzību varam uzraudzīt un pārskatīt, kā pamatiesības tiek izpildīts dalību valstīs. Protams, mums ir jāturpina uzraudzīt, kā pamatiesības un cilvēktiesības dalību valstīs tiek izpildītas, un to mēs arī turpināsim darīt. Tamdēļ jums nebūs jāgaida kāda īpaša ziņojuma no dalību valstīm. Par šo tiesu salīdzināšanas sistēmas kritēriju sarakstu, vai to varētu piemērot eh, citām jomām, piemēram, kriminālu jomā? Jā, varbūt var, un tomēr uzskatu, ka komisijai eh, vajadzētu izmantot citus uh, informatīvos avotus, varbūt statistikas tabulas, dažādas atskaitas un informatīvās platformas, un balstoties uz šādiem datiem komisija tad varētu izvērtēt situāciju dalību valstīs bez šāda īpaša krimināla tiesību kritērija saraksts. Tas būtu adekvātāk, manuprāt. Nākamais Maštalkas kungs goja grupas vārdā lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! un eh, jauka pēcpusdiena arī jums, eh, Jorovs kundze. Savās rakstiskajās atbildēs eh, cita starpā jūs esat pieminējusi arī refit programmu. Refit programma ir sava veida instruments, kā izvērtēt juridiskās normas. Jūs pieminējāt arī administratīvā sloga samazināšanu, un tas varētu veicināt uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos un arī iedzīvotāju labāku pieejamību dažādiem pakalpojumiem. Un tomēr, kā jūs domājat labāk aizsargāt strādājošo tiesības, piemēram, darba drošības jautājums un uh, patreizējā samazinātā sociālā dialoga ietvaros? Refit programma atbilda. Uh, Vispirms eh, es uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgs instruments, bet tagad atbildēšu uz jūsu jautājumu. Jūs jautājāt, vai regulas uzmetums vai patreiz spēkā esošie tiesiskie akti vai tie, kur tiek sagatavoti, vai tie ir jēgpilni. Bet jāsaka, Junkers eh, jaunajai komitejai ir uzdevis uzdevumu izvērtēt, eh, kāda likumdošana Eiropas Savienībā darbojās un jānovērtē tās jēga. Šajā jomā cieši sadarbošos ar komisijas priekšsādātāju vietnieku Timermani. Jūs jautājums par to, kā tad nodrošināt strādājošo tiesības, lai tās tiktu ievērotas un netikt pārkāptas. Darba drošības jautājums arī ir ļoti svarīgs, bet eh, patiesībā šis eh, jautājums ir ārkārtīgi delikāts. Delikāts tādā ziņā, ka mums ir jāsadarbojās ar sociālajiem partneriem, kuri tiešā veidā uzrauga strādājošo tiesības un darba drošības jautājumus. Noteikti būs jāsadarbojas arī ar arotbiedrībām. Es eh, ar lielu prieku iesaistos eh, diskusijās ar sociālajiem partneriem un dažādām organizācijām, un es eh, vienmēr ar ļoti lielu uzmanību ieklausos citu teiktajā, īpaši to teiktajā, kur ir eksperti konkrētajā lomā. Tāpēc šajā jomā noteikti sadarbosimies ar arotbiedrībām. Tagad par standartiem un par strādājošo normatīvu aktu izpildu. To mēs nedrīkstam samazināt. Nākamo jautājumu uzdod Hautels kundze zaļo grupas vārdā lūdzu. Yeah, thank you very much. Um... Jā, paldies. Jā, še, es sēžu šeit. Par dažādiem investīciju līgumiem valstīs. Vēlētos jums pajautāt, kādas ir strīdus izskatīšanas tiesības, kas ir iekļauts šajos investīciju līgumos. Ko jūs domājat par to, ka dažādu valstu juridiskās sistēmas tiek dažādi pielīdzināts un kuru tad varētu piemērot. Pat Junkerkungs pats ir izteicis zināmu neticību, ka šīs sūdzības tiek izskatītas privātās tiesās. Vai jūs uzskatiet, ka uh, Eiropas privātiesību aspektā un arī starptautisko privātiesību aspektā mēs varētu runāt par mūsu dalību valstu tiesu nacionalizā, lielāku nacionalizāciju, lai uh, tiešām uzņēmumi varētu šīm tiesām uzticēties? Lūdzu, atbildi jums. Paldies par jautājumu Hautals kundzei. Jūs jau savā jautājumā pateicāt. Pateicāt, ka Žana Kloda Junkera politiskā atbilde un apgalvojums bija tāds, ka mums vajadzētu censties, lai nākotnē visiem būtu vienāda strīdus izšķiršanas iespējas, lai nedz uzņēmumiem, nedz kādam citam nebūtu nekādu šķēršļu tiesas pieejamībai. Neatkārtošu to, ko jūs teicāt, bet eh, mēs nedrīkstam pieļaut savu veidu samudžinājumus. Tātad eh, arbitrāžas tiesa. Tas ir alternatīvs veids, eh, kā risināt strīdus, bet nekādā gadījumā arbitrāža nedrīkst tikt uzskatīta par vienīgo un absolūto iesaistīto pušu strīdus risināšanas veidu. Tas ir parādījies gan mūsu vadlīnijās, gan arī citur. Es eh, nezinu, vai strīdus varētu izšķirta Brisele 1 regulā paredzētajā kārtībā. Arī šeit ir paredzēts instruments strīdus izšķiršanai starp divām individuālām pusēm. Nākamā Ferāras kundze FDD grupas vārdā. Paldies, priekšsētāji. Jaurovas kundze, jūs pasludinājāt pārskatāmību un neatkarību par savu karogu. Tas ir vērtīgi, bet nesen jūs aizstāvot savu partiju, kas bija saistīta ar Bapis Kugu, Grieķijas finanšu ministru. Mm, finanšu komitejā paziņojot, ka Babis nebija izpildījis savus pienākumus, pat, kas bija pretēji komisijas, Eiropas komisijas secinājumiem par viņu saistību iz, izpildu. Kā gan mēs varam uzticēties jums nākotnē, ja jūs vienreiz jau esat melojusi parlamentā? Kundze, jums vārds atbildē. Paldies par šo jautājumu gribu pateikt skaidru un gaišu. Andrejs Babišs ir politiskas kustības priekšsēdētājs, tādas politiskas kustības priekšsēdētājs, kurās vicepriekšsēdētāji. Es at, at, atteikšos arī no šī amata. Tas ir vīrs, kam ir milzīgi uzņēmē darbības panākumu, un atklāti sakot, uh, Jāsaka, man nekad neinteresēja viņa uzņēmē darbība. Es viņu uzskatu par finanšu ministru un priekšādātāju mūsu politiskajā kustībā. Kas attiec uz viņu jautājumu par to, vai viņš pārdeva vai nepārdeva savu uzņēmumu, jāsaka, tas, šis jautājums bija aktuāls tad, kad viņš stājās finanšu ministra amatā. Toreiz es devu atbildi, pamatojoties uz informāciju, kas bija manā rīcībā. Es zinu, ka reizēm mēdz būt dažādas baumas par to, ka, lūk, vai es neesmu kaut kādā viņa pakļautībā. Presē par to ir bijušas spekulācijas arī par interešu konfliktu, jā. Bet, kas attiec uz manu objektivitāti, var jums skaidri un gaiši pateikt, ka es esmu objektīva, neatkarīga persona, nekad neesmu pakļāvusies babiškungas spiedienam, un jāsaka, šāds spiediens nemaz nav izdarīts no viņa puses. un esmu ļoti konsekventi šai ziņā. Ceru, ka tieši tā varēšu darboties tālāk un varēšu jūs pārliecināt, ka mana objektivitāte, mans bezparteiks un tāda kā imunitāte pret jebkāda veida spiedieniem, nu, vienmēr būs pavisam reāla vērtība. Es nezinu, uh, Vai jums šķiet, ka toreiz es kaut ko nepate, nepatiesu teicu? Nē, es vienkārši teicu, ka to, kas man bija zināms, bet, kā jau teicu, pabišu uzņēmē darbība nekad nav bijis man aktuāls jautājums. Tālāk Cviefkas kungs no tautas partijas. Paldies priekšādētājiem. Gudētā komisāra samats kandidāti. Vēl viena lieta. Atsaucoties uz to, ko jūs teicāt par šo zināšanu izplatīšanu attiecībā uz Eiropas tiesībām. Eiropas tiesības uh, protams, ir ļoti efektīvas tad, ja tās tiek vērstas uz vienu konkrētu cilvēku, tad, ja tās tiek atbilstīgi īstenotas, un tam mums ir daudz un dažādi instrumenti, cits sarežģītāk, cits varbūt vienkāršāk, nu, piemēram, Brisela viens vai mantojuma tiesības un tā tālāk. Un jautājums man ir tāds. ģenerāldirektors, ko tad, direktorāts, ko tad attiecīgi arī vadīsiet, varētu nākt it kā klajā ar pamatnostādnēm uzņēmumiem un pilsoņiem, kā izmantot šos instrumentus, kā padarīt tos lietderīgus, jo galvā tieši viņiem jau mēs radām šos tiesību aktu instrumentus roku rokā ar padomu. Domāju, tieši tā varam gūt panākums, vai piekrītat? Ano, pane Zvěvko, samozřejmě, že právo. Ko tad tas Zviefkas kungs? Jā, likums var būt efektīvs tikai tad, ja tas tiek īstenots un piemērots. Un ja tas tiek iev, īstenots ar kavēšanos, nu tad jā, dažādi veidi trūkumi var tikt piedzīvot. Ir jāizteno likumi ātri, strauji un efektīvi. Un Brisele viens ir tieši šāds instruments, tieši šāds tiesību akts, kas ir jāizteno un kas, protams, ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi. Te runājam par privātu tiesību nosacījumiem, un tā ir joma, kurā mums jāpārliecinās, ka pieņemtie mēru un pasākumi tiek īstenot atbilstīgi un efektīvi. Jo tas ir aktuāli ikvienam. Bet, protams, tāpēc mums ir vajadzīga pietiekama informācija par civiltiesībām runājot. Daudzus interesē tieši tie gadījumi, kad civilu tiesības nespēja adekvāti funkcionēt un tās nevar tikt izmantots. Bet gal galā civiltiesību aktos ir jāņem vērā praktiskā dzīve, cilvēku vajadzības. Ja pieņemsim tādus civiltiesību nosacījumus, kas praksē nevar tikt piemērot, tam nav nekāda jēga. Iedzīvotāji tad mums arī par to skaidru un gaišu pateiks. Tāpēc es piekrītu, jā, ka mums ir jāveic ļoti uh, efektīva informatīva kampaņa, jāievairo zināšanas par šādiem pieejamiem tiesību instrumentiem un jāpārliecinās arī, ka juristi un visi citi tiesību aktu īstenotāji tiek atbilstīgi informēti, izglītoti. Pati esmu studējusi jurisprudenci un aktīvi darbojosies šajā jomā, tāpēc pilnīgi noteikti grasos par to pārliecināties. Paldies! Tālāk nodošu tālāk eh, priekšsēdētāju vadības grožus manam kolēģim Klodam Morāesam. Viņš ir, kā jau teicu, Lībe komitejas priekšsēdētājs un tālāk sekos jautājumu no šīs komitejas deputātiem. Paldies, saka Morāes kungs. Godētā komisāra samata kandidāta, sveicu jūs šeit, priecājos jūs te redzēt un domāju, ka runāju visu Lībe komitejas deputātu vārdā, kas ir šeit klāt. Tiesiskums ir ārkārtīgi svarīgs Liba komitejas darbā. Mums ir bijušas domu apmaiņas, jau viedokļu apmaiņas ar jums, un jūs jau ļoti labi zinat, cik tas svarīgs mūsu darbā. Tiesiskā sadarbība, krimināllietās, civillietās, pamattiesības, tiesiskums, bet arī tādas jomas kā datu aizsardzība, privātie dati. Tās ir mums ļoti aktuāls jomas. Un, protams, ka tālākajā jautājuma raundā, es domāju, jūs to arī ļoti skaidri redzēsiet. Tāpēc tūlīt padošu vārdu deputātiem, lai viņi uzdod jautājumu. Pirmo tautas partijas vārdā uz, uzdos Aksels Valss. Paldies. Es gribētu atkārtot savu jautājumu. Vai jūs nākotnē kontrolēsiet Eiropas tiesību transponēšanu un ieviešanu jūs uz to neatbildējat iepriekš, tas man ir ļoti svarīgs jautājums. Un otrs jautājums. Eiropas parlaments martā balsoja par izmeklēšanas ziņojumu, kur komisijai tika uzdots nekavējoties iesniegt jaunu priekšlikumu par datu aizsardzību un nediskrimināciju, kas paredz aizsardzību šajā jomā. jautājums, vai jūs Cefava eh, ziņojumu gribētu atcelt, ja neizdotos panākt vienošanos ar amerikāņu partneriem par vienotu bāzi, vai arī kāda veida, pāredz, kāda veida likumdošanas priekšlikumu jūs paredzat izstrādāt. Jo ir dažāda veida meklēšanas serveri portāli, kas ietekmē privāt, patērētāju uzvedību, kā jūs paredzat nākotnē aizsargāt patērētājus, kādi ir jūsu priekšlikumi? Tak jestli jsem to zachytila, je to trojotázka kvůli času na... Lies paldies. Ja pareizi sapratu, tad bija trīs jautājumi. Pirmais par to, kā grasos uzraudzīt Eiropas tiesību īstenošanu? Jā, protams, to darīšu. Un tam manā rīcībā ir liederīgi instrumenti komisijai kopumā. Īstenošanas posms nav nu, tāds slavas apdvests parasti un neparādās plašsaziņas līdzekļos, bet tas ir ļoti svarīgs posms tiesību īstenošanā, kas attiec uz NSA un drošo patvērumu, un nu, man te jāatzīstas, ka tā ir ārkārtīgi sarežģīta joma, viena no sarežģītākajām, ar ko jebkad esmu sastapusies. Turklāt tā ir tēma, kuras kontekstā ļoti svarīgi ir datu aizsardzība un pri, da, mūsu pilsoņu privāto datu aizsardzību. Gau galā tās ir pamat cilvēktiesības, kas attiecīgi atzīts arī hartā, un tās nevar tikt apdraudētas. Šajā kontekstā nevaram iziet uz nekādiem kompromisiem. Pat ne šajos uh, laikos, uh, kad eh, nu, dati tik viegli iziet arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Es ļoti augstu vērtēju darbu, pie, ko daudzi no jums veica strādājot pie drošā patvēruma un lietas. Nu, vienalga, protams, eh, jūs daudz doma par to, vai šis drošais patvērums patiešām ir drošs. Daudziem ir par to šaubas, jā, jā, arī šobrīd vēl šīs šaubas pastāv. bet nu es nevaru tagad teikt jums, ka pilnībā varam vienkārši atcelt šo tiesību aktu un pārtraukt to izmantot. Nē, ir vajadzīga atbilstīga analīze. Bet jo līdz tam, tad mums ir jāizmanto šīs instruments un pēc tam jāizanalizē un tad varbūt jāveido kāds cits, ja jūs man apstiprināsiet šajā matā, tad tādā gadījumā šīs diskusijas pilnīgi noteikti turpināšu. Beigšu pilnīgi noteikti pamatīgu, padziļinātu izpēti lai noskaidrotu, vai šī sistēma ir droša, vai kāda būtu iespējama pārējais tādu sistēmu, kas ļautu spēcināt uzticēšanos, un redzu, ka ar to mans, man atvēltais laiks, diemžēl, ir beidzies. Meklētāji, interneta meklētāji, jā, tas ir vēl viens svarīgs jautājums. Ja man kāds uzdos to vēl vienreiz, es pie tā ar prieku atgriezīšos tiesu nolēmumu lietā Google pret Spāniju. Tas man bija pilnīgi acis atverošs faktors, bet man nav vairs laika, lai atbildētu uz jūsu jautājumu. Tas nekas, jā, jā, tie ir sarežģīti jautājumi, saka Morais kungs. Mēs būsim iecietīgi. Nākamais jautājums no sociālistiem un demokrātiem, un to uzdot Klauds Morais, respektīvi es pats. Redzēsim, nu vai man pašam izdosies ievērot uzstāšanās laiku. Līdzīgā kārtā kā par drošu patvērumu runājot un šiem mm, lietu sarga nolīgumiem. Gribu atgriezties pie tēm. Viena no, viena no problēmām, un tā varbūt ir nedaudz citādāk nekā to raksturoja Valsakungs, ir tas, ka sākotnējās sarunās konstatējām, ka par šo uh, drošo patvērumu. Visi šie atbildības jomi ir sadalīts starp ļoti daudziem komisāriem. Daudzu komitāru kompetencē tas ietilpst, bet rīcībai jābūt straujai un saliedētai, Kā jūs vērtējat to faktu, ka mums nav tāds kā vienas pieturas komisārs, kas varētu, nu, tad remdēt visas mūsu parlamentāriešu bažas un otrām kārtām eh, par digitālo eh, jomu, par to sagatavojas ziņojumu, par tāpēc arī uzdod jautājumu. Ko darīsiet, lai palīdzētu parlamentam turpināt šie, šo darbu? Otázka ochrany dat. Paldies. Datu aizsardzība un augsti standarti šai ziņā. Ir pilnīgi noteikti jāievēro Eiropas Savienībā. Tieši tā kā to paredz nu, priekšlikums par datu aizsardzību. tā ir joma, kas piekritīs dažādiem komisāriem viņa kompetencēs. Jā runāju ar Ancipu kungu. Viņš ir vēl viens komisāram at kandidāts, kam būtu tad šāda kompetence, un mēs savā starpā vienojāmies, ka darbā uz priekšu virzinīsimies saskaņotā un koordinētā veidā. Tikko vien kolēģijas sastāvs tiks apstiprināts, mēs ķersimies pie darba. Strauji risināsim jautājumu par datu aizsardzību par Eiropas pilsoņu datu aizsardzību, to datu aizsardzību, kas tiek nosūtīta pāri okeānam. Tas nu ir kaut kas tāds, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai pilsoņi justu uzticēšanos mums un lai pastāvētu uzticēšanās starp PS e un ASV. Šī uzticēšanās, jāsaka, ir, nu, satricināta. visu šīs Snaudena lietas rezultātā, un tad, protams, arī visi šie citi gadījumi un afēras, kas lika mums uztraukties par šo lietu, un kas liecināja par to, kā ASV aģentūras un struktūras vēlas izmantot mūsu privātos datus, savas drošības nodrošināšanai, nu tādā kā profilaktiskā, preventīvā veidā. Un viņš šos datus ievāc, nemaz nezinot, kāda veida nolūkam šie dati varētu tikt izmantoti. Tas mums nav pieņemami. Bet tas ir ļoti sarežģīts, komplekss jautājums par to. Mums ir jāstrādā kopā ar ASV, bet pilnīgi noteikti, kā jau teicu, tas ir jautājums, kurā ne, nedošu nekādas pielaides. Paldies! Nākamo jautājumu EKR grupas vārdā uzdos Timotejs Kirkops. Lūdzu. Kodētā kundze, Eiropas arestu orders šķiet ir ļoti svarīgs instruments cīņā pret pārobežu noziedzību un terorismu, un tomēr šis instruments nebūtu nav perfekts. Un vēlos zināt, vai komisija grasās um, uzklausīt parlamenta bažas attiecībā uz samērīgu un proporcionalitāti attiecībā uz maziem nelieliem noziegumiem eh, nakt klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Turklāt tiesiskumu jomā mēs redzam, ka komisija iepriekš būtiskus resursus veltīja eh, tādiem projektiem, kas jau tiek pārmantot no viena otru, nu, piemēram, šīs tirni, šīs komerc tiesības un uh, tam līdzīgi. Vai jūs uzskat, ka tas, tas ir vajadzīgs, šie bijušie projekti ir vajadzīgi, ja varbūt tomēr vajadzētu e, nepiešķirt prioritāti tādiem projektiem, kas nebūtu nešķiet būtiski, lai varētu novērst barjeras Eiropas tiesību sistēmā kopumā? Pokud dostanu vaši důvěru, bude to otázka, kterou budu řešit. Paldies. Ja jūs man uzticēsieties, tad tādā gadījumā pie šī jautājuma strādāšu burtiski ikdienas. efektivitātes kritērija ir pati svarīgā prioritāte man, kas attiecas, un, piemēram, uz um, Eiropas prokuratūru un tā tālāk. Tas ir svarīgs jautājums, par to vairāk runāsim un diskutēsim arī vēlāk, bet es domāju, ka šie projekti ir pamatoti. Piemēram, uh, Aresta orden, orders ir viena lieta, prokuratūra savukārt uzrauga nodokļu maksātāju naudas tēriņus. Tas viss, protams, ir atkarīgs no konkrētām struktūrām, bet atgriežoties pie aresta ordera, kas um, bija jūsu jautājuma pirmā puse, es domāju, ka šis tomēr ir tāds veiksmes stāsts, tas ir ļoti efektīvs instruments, kas ļauj cīnīties pret noziedzību Eiropā un pateicoties tieši šim instrumentam Eiropā neviens vairs neno, neviens noziedznieks nekur vairs nevar noslēpties un um, viss ir kā uz daunas, ir ļoti efektīvas uh, institucionālas struktūras un, ja nemaldos, tad šobrīd ir 15 tūkstoši paziņojumu par noziegumiem gadā. Par samērīgumu runājot, es zinu, ka pastāv zināmas problēmas uh, Eiropas arasta ordera uh, kontekstā, kad tas tika izmantots, piemēram, lai risinātu tādas salīdzinoši nelielas nodarījuma lietas, bet es zinu, ka ir tādi gadījumi, kad atkal šīs lietas ir bijušas ļoti plaši e, izmantotas atbilstīgā kārtā. Es tomēr augsti vērtātu to, ja mēs šo kopējo ietvaru tomēr būtiski nemainītu tuvākajā nākotnē. Mums ir jādod laika šim instrumentam pilnībā iedarboties, parādīt, kā tas funkcionē, jo citādi mēs situāciju tikai destabilizēsim. Paldies! Paldies! Nākamais jautājums no Aldi grupas to uzdos Sofija Intveld. Lūdzu! Paldies priekšādātāji! godotā komisāra samata kandidātu, priecājamies jūs šeit redzēt. Junker kungs lūdza jūs dot prioritāti pret diskriminācijas direktīvai. Aldi jūs te atbalsta, bet uh, eh, LGBT grupa joprojām cieši no homofobijas un vardarbības visā Eiropas Savienībā. Darba vietās, valsts iestādēs, arī ģimenes tiesībās viņi tiek diskriminēti. Uh, ir tik ļoti daudz pret geju likumi, viena dzimuma pāriem nedrīkst būt bērni daudzās valstīs un tā tālāk ģimenes tiesības galu galā, protams, ir dalībvalstu kompetence, bet Eiropas Savienības pienākums ir pamatojoties uz līgumiem un pamatiesības hartu, pārliecināties, ka tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem cilvēkiem. Mums ir jāpieliek punkts šai homofobijai un diskriminācijai, un tieši tāpēc Eiropas parlaments, kā arī zem desmit dalībvalstis, ir atklātot aicinājuši izstrādāt ceļu kārti LGBT tiesībām. Nesen par to tika runāts Lunačekas ziņojumā. Jauravs kundze, vai jūs pievienosieties parlamentu? parlamentam tā ciņā, ko, lai kopā ar dažām dalību valstīm šādu ceļu karti izstrādātu. Paldies! Ano, děkuji vám uh, za otázku. Vy jste... Uh... Lies paldies par šo jautājumu. Es, protams, neatkārtošu to visu, ko jūs tagad teicāt. Bet šī preddiskriminācijas direktīva ir tas galvenais instruments, kas jāizmanto šai kontekstā. Un ar tā palīdzību vajadzētu novērst pašreizējos trūkumus. Par šo tiešo jautājumu runājot, jāsaka, tā, protams, nebūs mana iniciatīva, bet man, es pilnībā saprotu, ka ir vajadzīga stratēģija lai palīdzētu šo cilvēku tiesību aizsardzībā, cik zināms, tad e, ir vismaz 25 miljoni šādu LGBT pārstāvu. Tie ir Eiropas Savienības pilsoņi. Viņiem ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, uz aizsardzību pret jebkādiem uzbrukumiem, homofobām, izdarībām, izteikumiem un tā tālāk. Par ceļu kartu runājot. Es domāju, ka tā ir jābūt ļoti konkrētai. Un kā jau teicu, man patīk tādi dokumenti, kur ir ietvertas analīze, prioritātes, kur tiek aprakstīta rīcība un kur tiek minēta arī atbildība, respektīvi, kurš tad būs atbildīgs par šādas stratēģijas un ceļu kārtas īstenošanu. Un kas attiec uz atbildību, ir skaidrs, ka šeit mums vajadzēs paļauties uz sadarbību ar dalībvalstīm. Ir daudz tādas dalībvalstis, kas šādu veidu ceļu kārti vēlas izstrādāt. Un dalībvalstis būs atbildīgs arī par to, lai izveidot atbilstīgus efektīvus instrumentus, kā cīnīties pret homofobiem uzbrukumiem un tam līdzīgi. Es izmantošu savukārt cita veida e, instrumentus, kā piemēram informēšanas, kampaņas, e, dokumentu publikācijas un tā tālāk Mums ir jāuzlabo mū, arī tas, kā strādājam ar pieejamiem datiem. E Tālāk GUE NGL vārdā Marija Kristīna Vēržijā. Merci. Paldies, mm, cienītais priekšsētāji. Mani, man rada pārdomas jūsu portfeļa saturs runājot par patērētājiem viņu tiesībām. Tiesību sistēma darā, dažādās dalībvalstīs, dažādās, prī, dažādās, dažādos aspektos, man liekas, ka ir sarežģīti, jo situācija dažādās dalībvalstīs ir nevienāda, un visiem ir iespēja vērsties Eiropas Savienības tiesā. Viens piemērs par LGBT un Romu iedzīvotājiem, kas ir visdiskriminētākie Eiropas Savienībā, eksistē ceļu kārta, stratēģija, tā tiek publicēta, tā ir dramatiska, un pirmo reizi šajā jomā tiesību aspektā komisija uzsāk pārkāpumu procedūru. Viņi vērš pret jūsu valsti, Jūros kundze, Čehijas republiku. Tā ir, tas ir īsts izaicinājums. Jautājums, ko jūs darīsiet šajā jomā? balstoties uz vērtējumu, lai panāktu, ka dalībvalsts ievēro Romu tiesības un vispārīgos tiesību principus. Kāda ir jūsu konkrētie priekšlikumi? Ano, děkuji. Uh, jestli jsem vyvolala... Paldies. Ja esmu radījusi iespaidu, ka es varētu tikai pievērsties patērētājiem un tautsemniecībai, tā, bū, tā gluži nav. Uzskatu, ka cilvēktiesības vīz cauri visam, ko mēs darām. Tas ir, kā Arhimēds teica, punkts, ar kur mēs varam pacelt pasauli, uz kuri ir balstīta Eiropas Savienība. Kas attiec uz Romu iedzīvotājiem, jūs pieskarāties vārīgai vietai, jo Čehija patiešām saņem vēstuli no komisijas, un Čehijai lika novērst situāciju, kura bija diskriminējoša, proti Romu bērni bieži tiek ievietot speciālās skolās, un tādā ziņā viņi jau pašā dzīves sākuma posmā viņiem tiek laupīts daudzas iespējas. Šī situācija, protams, ir nepieņemama un problēma ir izcināma ne tikai Čehijā, bet arī daudz viet citur, kur dzīvo, kur liels daudzums Romu bērnu tiek ievietots pēcskolās. Tātad šis ir uzdevums, kas ir jārisina. Čehijai ir kaut kas jādara, bet es netaisos aizstāvēt Čehijas valdības nostāju. Es zinu, kādi instrumenti tiks lietoti un ceru, ka pēc diviem mēnešiem uh, mēs no Čehijas dzirdēsim labas ziņas. Bet kas tie ir par instrumentiem? Romu integrācijas jautājums ir plašs un sarežģīts. Ir vajadzīga skaidra stratēģija no Eiropas Savienības un dalībvalstīm. Jāsadarbojas visām iestādēm un Eiropas institūcijām līdz pat pašvaldībai. Esmu strādājusi pašvaldību līmenī daudzus gadus, un šeit kaut kas trūkst, un tā ir sastarpējā izpratne, ko grib vairākums un mazākums, bet tas ir tā ir tēma garākām debatēm. Ceru, ka mums radīsies izdevība pie tām atgriezties. Paldies. Nākamais jautājums no zaļajiem. Paldies priekšētājiem, paldies komisārs kandidāti par atbildi saistībā ar LGBT ceļu karti. Gribu vēl izvirzīt saistīt jautājumu par horizontālo antidiskriminācijas, preddiskriminācijas direktīvu. Jūs teicāt, ka tā ir jūsu politikas sastāv, sastāvdaļa. Kā jūs taisāties panākt šai stratēģijai likuma status un it īpaši palīdzēt dalībvalstīm, kurām ir grūtības. Varbūt panākt, ka palīdz tās dalībvalstis, kurām grūtība nav, kā tās varēs iesaistīt pilsoniskās, ap, pilsonisko sabiedrību. Varbūt arī citi komisāri varēs jūs atbil, atbalstīt un panākt, ka mēs izpildām līgumu otro pāntu par mūsu apņemšanos ievērot taisnīgumu un vienlīdzību. Paldies par jautājumu. Runājot par horizontālo pret nediskriminēšanas direktīvu, kas zināt, tā saskārās ar pretestību no vairāk dalībvalstu puses Es gribu šo direktīvu pabeigt un redzēt pieņemtu tuvākā nākotnē. Es šeit nesteikšu nekādus konkrētus termiņus, bet man ir jau prātā kāds termiņš. Dalām, dažām dalības valstīm ir iemesls celt iebildumus, bet atgriezīsimies pie manas pieredzes. Es tūdēji tiesību zinātni diezgan vēlu, bet, bet man sakotnējā izvēle bija kultūra, kultūra antropoloģija. Un es zinu, ka katrā sabiedrībā, katrā dalībvalstī ir sava seja. Katrā dalībvalstī ir savas tradīcijas, ieražas, arī tabū mums ir šie tabu varbūt, mums jātiek tiem pāri un jāskatās, kāda ir katra situācija katrā konkrētajā dalībvalstī. Paldies! Lūdzu, ievērojiet savu laiku. Un kandidāts šeit ir atslēgas vārds. Nākamais runātājs ir Stīna Vinberga no ETTT grupas. Paldies! Patreizējā 21. panta piemērošana ir eh, apkaunojums. Tā vietā, lai varētu apmeklēt savus radiniekus citās dalību valstīs, strādāt citā dalību valstī. Tā vietā Eiropas Savienības eh, likums pieļauj citu dalību valstu pilsoņiem uh, izdarīt noziegumus citās dalību valstīs, sēdēt uz ielas un ubagot. Pie tam um, šis jautājums pavisam drīz tiks izskatīts Eiropas Savienības tiesā, un es esmu pārliecināta, ka nākamajā pavasarī mēs daudz runāsim par sociālo turismu, kad paliks siltāk Ziemeļvalstīs. Brīvas pārvietošanās direktīva būs jūsu kompetencē, un mans jautājums tev. Uh, Vai e, jūs pārskatīsiet šīs absurdās e, konsekvences 21. pantā, un vai jūs to darīsiet savu mandātu ietvaros? K tomu bych chtěla říct, že... Uz šo jautājumu es varētu atbildēt, ka personu brīvā pārvietošanās ir būtiska, lai Eiropas Savienība vispār darbotos esmu aplūkojusi situāciju dažās dalībvalstīs un iepazinusies ar brīvas personu aprites principu konkrētajām izpausmēm. Katrai dalībvalstī ir savi līdzekļi, kā novērst pārkāpumus. Pārsvarā tie, tām ir divi instrumenti, lai novērtētu vai, piemēram, ieceļotāju uzvedība, rīcība ir pretrunā uh, sabiedriskās kārtības principam. Tad arī otra lieta ir valsts līdzekļu ļaunprātīga izmantošana un tās novēršana. Šeit dalībvalstis var šos līdzekļus laist darbā un risināt konkrēts gadījums, kad ir ļaunprātīgu sociālās pabalsts sistēmas izmantošanas gadījumu vai mm, brīvās pārvietošanās pārkāpumi. Domāju, ka situācija ir jāuzrauga. Cik man zināms, komisija izvērtē gadījumus, kad pārvietošanās brīvība tiek pārkāpta dažās dalībvalstīs. Komisija nāk klajā ar prieslikumiem, kā novērst šos pārkāpumus, lai nes, nenodarītu kaitējumu uh, pārvietošanās brīvībai. Ja situācija kļūst pilnīgi nepieņemama un ir vajadzīga leģislatīva iejaukšanās, tas var notikt, bet, cik man zināms, šā brīža tiesība akti ir pietiekami, lai novērstu pārkāpumus. Paldies, Miss Vikija Mēra no neatkarīgiem dokumentu, eh, deputātiem. Paldies, priekšsēdētāji. Kā komisāri jūs būsiet līguma brīvība aizstāve? Vai piekrītat, ka islāms neatzīst līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm? Jautājums, kas notiks, ja aizvien vairāk imigranti ieceļo no islāma valstīm, un vai tas neapdraudēs uh, šo te brīvi eh, vienlīdzību, vai jūs esat paredzējis kaut ko darīt šajā sakarā? Atbilde. Esmu pārliecināta, ka tie, kas ierodas Eiropas Savienībā, viņiem ir pienākums ievērot likumus un pienākumus kas ir saistoši arī visiem citiem. Ja mēs pamanām kādus pārkāpumus, tad ir instrumenti, līdzekļi, kā šos pārkāpumus novērst. Es varbūt neesmu pietiekami zinoši par islāmu un citām reliģijām, bet ja mēs runājam par Eiropas Savienību un Eiropas pilsoņiem, visiem, reli, vienalga kādas reliģijas piekritējiem ir jāievēro likumi. Sieviešu tiesības ir citas diskusijas priekšmets. Nedomāju, ka tikai islāma valstu iedzīvotāji pārkāpja sieviešu tiesības. Tā ir plašāka problēma, kas ir risināma. Paldies! Lukovska kungs. Zdehovska kungs. Paldies, komisārs kandidāts kundze. Man ir divi jautājumi. Kā jūs plānojat integrēt Eiropas prokuratūras um, Eurojust struktūrā, kas neprasītu izdevumus, bet jāatzīst, ka Eurojust izskatās vien lielāku lietu skaitu un ir iespēja, ka saskaņā ar EPPO tiks e, lietu skaits vēl tikai pieaugs. Man grupa otrs jautājums. Mēs jautājam Avramopula kungam par pārobežu cīnītāju jautājumu. Piemēram, Eiropas pilsoņi cīnās trešajās valstīs, viņi beigās agri vai vēl atgriežas Eiropas Savienībā. Ko jūs domājat? Vai viņi ir tiesājami, vai viņi ir, vai ir kaut kādas kopīgas pamatnostādnes Eiropas Savienības tiesām, kā rīkoties attiecībā uz šiem pilsoņiem? Eh, Paldies, Dehovska kungs. Runāsim par EPPO un Eirojust. Rakstīts. Es domāju, ka attiecībā uz Eurojust ir sagaidāms, ka um, tas sagad, sadarbosies ar EPPO jeb prokuratūru, bet tas neradīs finanšu implikācijas. Tas varbūt arī tas pats, kas ir sakāms par Olafu. Olafam būtu, Olaf būtu jāsadarbojas ar Eiropas prokuratūru, jo prokuratūrai būtu jāvēršas pret noziedzību, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses. Tas ir arī Olaf darbības jomā, īpaši runājot par struktūru fondiem. Eurojust integrācija varētu izmaksāt, varētu notikt bez iz, papildu izmaksām. Es šo jautājumu aplūkošu tuvāk, un ja mēs tiksim uz priekšu, un es ceru, ka tas notiks, ja mums izdosies izveidot funkcionējošu Eiropas prokuratūru, un tā darbosies dalību valstīs, tad mums nāksies ņemt vērā izmaksas, un mums nāksies noskaidrot, kā šīs izmaksas atsvers uh, prokuratūras virsvērtība. Es to ļoti rūpīgi uzraudzīšu, jo skaitļi ir mana stiprā puse, kas attiecas uz pārobežu cīnītājiem. Esmu pārliecināta, ka dalībvalstu krimināla tiesībās ir aplūkots šādas situācijas proti pilsoņi, kuri piedalās terorisma darbībās ārvalstīs un pēc tam atgriež savās valstīs, viņi ir, eh, pret viņiem ir jāvērš krimināla vajāšana un tā ir dalībvalstu darīšana. Bet par to mēs runāsim vēl sīkāk ar kolēģiem attiecīgajā portfeļa daļā. Paldies! Paldies un es Un ceru, ka mēs paspēsim arī nākamās divas komitejas laikā iekļauties nākamais Sarais kungs, Sarais kundze, Paustas kundze. On... Paldies, priekšsēdē kungs. Romas, Roma jautājums ir sociālās integrācijas lieta. Labējās partijas izmanto prečigānu saukļus masīvā apjomā. Eiropas padome ir ierosinājusi atzīt uh, īpašu statusu Romu iedzīvotājiem. Kā vērsties pret pret pārkāpumiem, pret Romām, uh, pastiprinot ES sadarbību saistībā ar Romu tiesībām Eiropas dalībvalstu ietvaros kā novērst aizvien biežākos diskriminācijas gadījumus pret Romu iedzīvotājiem. Děkuji, paní post, za, za otázku. Paldies par jūsu jautājumu, kas ir saistīts ar Romu jautājumu, kas varbūt nav pietiekami vēl aplūkots. Romu integrācija Eiropas savie, eh, sabiedrībā protams, rada tālējošas ekonomiskas sekas, jo mums ir viņi jāintegrē arī darba tirgū, nodarbinātības tirgū. Īsakot, jautājums ir sarežģīts, jo šai parādībai ir dažādas izpausmes dažādās dalībvalstīs. Mums nav iespējams viens brīnum risinājums visām situācijām ir labi, ka mums ir Eiropas stratēģija. Mēs lūdzām dalībvalstīm iesniegt nacionālās stratēģijas, kur ir aplūkotas konkrētās specifiskās problēmas katrā dalībvalstī un arī noteikts, kam vajadzētu šo stratēģiju īstenot mums būtu labi īpaši pievērsties četrām jomām. Es negribu atkārtot to visu vēlreiz. Izglītība, mm, atcerēsimies speciālās skolas, dzīvojamais fonds, veselības aprūpe un darba tirgus. Tātad šīs četras jomas ir jomas, kurās mums kopīgiem spēkiem ir jāpanāk uzlabojumi. Un šeit es nerunāju tikai par Eiropas Savienības un attiecīgās dalību valsts attiecībām, bet situāciju katras dalībvalsts iekšienē. Centrālā valdība, tātad um, centrālajai valdībai būtu jāsadarbojas ar pašvaldībām un citām struktūrām. Jautājums ir saistīts arī ar līdztiesības aspektiem un tā tālāk. Can I say I was disappointed in Es gribētu teikt, ka jūsu jautājums par Eiropas arestu orderi man sagādāja vilšanos. E, parlaments iestājas par reformām, bet kā jurists juristam es jums gribētu jautāt, kā komisija ievēros juridiskās tradīcijas ne tikai starp cilvēktiesību un paroštiesību sistēmām, bet dalībvalstīm ar jauktu tiesību sistēmu un arī par diskrimināciju, vai komisija uzskata, ka ir citas efektīvas metodas, kā vērsties pret diskrimināciju Eiropas līmenī bez eh, horizontāliem tiesību aktiem. Fundamentāli pamatiesības attiec uz visiem, tad kāpēc invalīdi, cilvēki ar speciālām vajadzībām ir izņemti no ši, šo tiesību piemērošanas jomas un arī nodarbinātības un sociālo lietu jomas. Tas noteikti nevar būt pareizi. Jestli jsem dobře pochopila, měla bych se vyjádřit tomu, jak se... Ja es pareizi sapratu jautājumu, tad man ir jau jāatbild uz to, kā es laugos uz juridiskām ieražām dažādās valstīs. Protams, parašu tiesības un kontinentālās eh, tiesības ir pilnīgi atšķirības tiesības sistēmas, un eh, tās abas, tām abām ir savas ieražas, un tām abām ir savas, savu vēstura. Tagad par eh, invalīdu diskrimināciju. Horizontālās nediskriminācijas direktīvā jau runa iet par to, kā palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām integrēties darba tirgū. Un tas attiecās eh, arī ārpus darba tirguma, piemēram, kāda ir invalīdu pakalpojumu pieejamība un līdzīgi. Tātad, kā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām padarīt pieejams tos pakalpojumus, kas cilvēkiem bez īpašām vajadzībām jau ir paši par sevi saprotami. Tagad cīņa pret diskrimināciju. Jums ir pilnīga taisnība. Es vienmēr esmu iestājusies par to, ka vajag izvērtēt, vai ir nepieciešams, lai likums būtu ārkārtīgi strikts. Es pat domāju, ka ir tādi likumdošanas akti, kurus mēs varētu nodēvēt par naiviem, jo tie mēģina uh, pamainīt jau gadsimtos izveidojušās ieražas un jēgas tam nav nekādas. Diskriminācijā mums vēl ir daudz darāmā. Kāpēc? Tāpēc, ka regulas un direktīvas ir viena lieta. Mēs pieņemam dažādas likumdošanas aktus, labās gribas vadītāji, balstoties uz pamatiesībām, uz cilvēktiesībām, uz dažādiem startautiskiem noteikumiem, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, un nevalstiskās organizācijas spēlē būtisku lomu. Tagad eh, Čekī kungs no EPP grupas lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, godātā Jourovas kundze. Jūs jau nedaudz pieminējāt eh, diskrimināciju, un eh, diskriminācija Eiropas Savienībā tai nedrīkst būt vieta, bet eh, es vēlētos pajautāt par vēsturisku, vēsturisku minoritāšu atzīšanu, kur, at, kuri sastāda apmēram 10% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Ko jūs darīsiet, lai palīdzētu minoritātēm, lai tās būtu adekvāti aizsargāts visās dalību valstīs. Otrs. Ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu, ka minoritātēm ir tādas pašas tiesības un iespējas kā vairākumam? Un trešais. Ko jūs konkrēti darīsiet, kādas sankcijas īstenosiet pret tām dalību valstīm, kuras uh, neatzīst nacionālās minoritātes vai pat īstenot diskrimināciju pret tām. Paldies! Paldies eh, par jautājumu! Man eh, par šo tēmu bija ārkārtīgi interesantas diskusijas eh, tieši ar cilvēktiesību aģentūras priekšsēdētāju. Šī aģentūra atrodas Vīnē. Cilvēktiesība aģentūra ir pārliecināta, ka Eiropā no šāda veida diskriminācijas vajadzētu, to vajadzētu izskaust. Vispirms eh, raugoties uz statistiku un balstoties arī uz dažādu pētījumu rezultātiem, kāda ir minoritāšu situācija dažādās eh, dalību valstīs, tad arī šeit dažādām dalību valstīm ir dažādas eh, iestrādes. Uh, Uz konkrēto brīdi man nav pēdējie statistikas dati, un tomēr nacionālās minoritātes uz tām attiecās visi pretdiskriminācijas noteikumi. Līdz ar to uz nacionālajām minoritātēm attiecās tāpat aizsardzība, kas uz citām diskriminācijas riska grupām. Eiropas komisijai, protams, ir instrumenti, ar kuru palīdzību atgādināt dalību valstī, ka tā pārkāpj dažādus juridiskos aktus vai dažādus līku, līgumus, bet eh, konkrētajā gadījumā es tomēr nevaru jums specifiski pateikt, ko jūs jautājāt. Nākamais eh, Fernando Lopes Aguilar kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es, es sēžu šeit. Komisārs kandidāts kundze, sveicināt šeit parlamentā, sveicināt šajā uzklausīšanā un sveicināt Liba jautājumu kārtā. Jūs teicāt, ka jūs eh, izrādīsiet interesi par vienotā tirgus eh, jautājumiem, bet tiesiskums un dzimuma vienlīdzība ir ļoti svarīgi jautājumi, īpaši šajā kontinentā, kur mēs saucam par Eiropas Savienību. Un es vēlētos parunāt par tiesu sadarbību un par Eiropas prokuratūras izveidi. Eiropas parlaments jau ilgi ir sadarbojies ar dalību valstu parlamentiem, un šobrīd mēs esam izveidojuši krimināla likuma iestrādnes, lai šāds Eiropas prokuratūras dienas tika izveidots. Pirmkārt, kāds ir jūsu skatījums uz regulu, kāds ir jūsu skatījums uz eh, padomes ietiepšanos pret šādā eh, prokuratūras dienesta izveidošanu? Un eh, kā jūs vērtējat panākto, kas šobrīd ir eh, izdarīts, eh, lai aizsargātu apsūdzēto un arī tresās iesaistītās puses? Eurojust, Europol, Eiropas prokuratūras dienests un Olaf varētu cīnīties pret dažāda veida pārkāpumiem kopīgi, balstoties uz Eiropas pamatiesību hartu. Atbilde. Paldies! Jūsu jautājumā ir iekļautas trīs milzu tēmas, un ņemot vērā to, ka laika man nav daudz, es runāšu ļoti īsi. Eiropas prokuratūras dienestu ir paredzēts izveidot 86. Eh, li Eiropas dibināšanas līguma punktā. Un eh, tas, eh, šī izveida ir paredzēta, lai aizsargāt nodokļu maksātāju naudu un tiesības, un arī, lai cīnītos pret pārobežu kriminalitāti Eiropā. Tātad jau līgumā ir paredzēta šāda dienesta izveide. Es tiešām ceru, ka dalību valstis e, izpratīs šādas institūcijas izveidas nepieciešamību. Cits jautājums jau ir, kā veidot e, šīs prokuratūras struktūru. Uh, kā izveidot uh, Eiropas prokuratūras dienas attiecības ar dalību valsts tiesu sistēmām, kā tas tiks veidots, eh, pie tā vēl ir jāstrādā. Lai to panāktu, esmu pārliecināta, ka debatas būs ilgstošas, tomēr tās būs tehniskas dabas debatas par to, kā tiek sadalīts uh, pienākumu saraksts starp Eiropas prokuratūru un dalību valsts, bet laika man vairāk nav, lai pie šī jautājuma tālāk pats ar, pa, uh, pakavētos. Tagad es nevaru izlasīt, ko es pat esmu pierakstījusi, bet eh, Olafs un eh, krimināla tiesības. Ko mēs darīsim? Eiropas eh, prokuratūras dienestām noteikti būs nepieciešama ļoti laba sadarbība ar Olaf, Europol, Eurojust Un eh, esmu pārliecināta, ka regulas eh, pārskatījums un jaunā regula, kas tiek sagatavota Eurojustam, arī paredzēs sadarbību starp šīm manas pieminētajām institūcijām. Otrs jautājums, es eh, esmu to pierakstījusi, bet es tagad nevaru izlasīt. Procedural rights. What's the point? Procedural rights. Par procedurālajām tiesībām. Par procedūrālajām tiesībām. Es piekrītu tiem priekšlikumiem, kur šobrīd ir uz komisijas galda. Vispirms eh, nevainības prezumcija par eh, bērnu tiesībām un par tiesisko aizsardzību apsūdzētajiem. Man nekas vairāk piebildams nav. Paldies, eh, paldies, ka jūs bijāt tik lakoniski, un tagad mēs nonākam pie pēdējā jautājuma raunda. Es vēlētos pateikties visiem Lībe deputātiem par to, ka jūs esat bijuši tik interesanti jautājumu uzdevēji. Un tagad eh, es eh, dod vārdu IMCO komitejas priekšsēdētājai Vikijai Fordai, bet mēs pagaidām pamainīsimies ar krāsliem, tīri fiziski. Lūdzu.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 Thank you, Madam, Madam Jourova. Paldies, eh, Jorovas kundze. Tagad uh, grožus savās rokās ir ņēmušas dāmas. Ļoti labi. Un mēs pārējām pie IMCO komitejas jautājumu uzdevēja saraksta. As you know, the... Kā jūs zināt, IMCO ir komiteja, kur atbild par viet, iekšējā tirgus eh, funkcionēšanu, un e, mēs mēģinam izveidot vienotu iekšējo tirgu un tikt galā ar visiem šķēršļiem, kas vēl joprojām ir tā funkcionēšanai, un, protams, par e-vienoto tirgu, par vienotu digitālo tirgu. Īpaši mēs e, iestājāmies par patērētāju aizsardzību un mēģinam izveidot arī nepieciešamo politiku un likumdošanas aktus, lai to īstenotu. Mūsu komiteja vēlētos dzirdēt jūsu viedokli konkrēt šajās jomās un pajautāt, eh, kā jūs vēlaties tikt galā ar problēmām manas tikko pieminētojos domēnos. Mūsu komiteja vēlas dzirdēt eh, par eh, to tīri, kā paredzētās izmaiņas ietekmēs patērētāju, patērētāju aizsardzību starp dažādiem komisāriem. Pirmais jautājums To uzdos eh, Mecels kundze no EPP. Jā, es eh, vienmēr esmu eh, pieslējusies jau Kirkov kungam, un Kirkov kungs jau teica, ka ir ārkārtīgi žēl, ka jūs eh, nebūsiet atbildīgi par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bet eh, mans jautājums būs par salīdzinošajām mājaslapām. Jūs noteikti piekritīsiet, ka šādas mājaslapas tiek izmantotas, lai palīdzētu patērētājiem, iedzīvotājiem, uh, pašiem izvēlēties. Viens jautājums. Ja jūs tiksiet apstiprināt kā komisāri, vai jūs varat šobrīd apsolīt, ka jūs e, izveidosiet konkrētus instrumentus un, ja jā, tad kādus? Kā jūs e, racionalizēsiet un vienkāršot vienkāršosiet šīs salīdzinošās mājaslapas, jo noteikti vajadzētu izveidot savu veidu certifikāciju, kur tad ir labie un kur ir sliktie. Visbeidzot par strīdus risināšanu tiešsaistē. Vai jūs varat apsolīt, ka būs pietiekami daudz finansējuma, lai e, būtu pieejams arī tulkojums, tā kā ta, tas ir paredzēts vairākos aktos? Thank you. Paldies! Paldies Mecels kundzei! Es uzskatu, ka internets kā tāds ir ļoti labs instruments vienlaicīgi. Tas ir instruments, kurš var tikt ļaunprātīgi izmantots tieši pret lielāka riska grupām. šīs eh, riska grupas var nonākt negodīgu tirgotāju rokās, ja tā varētu teikt, internetā, un maldinoša informācija varbūt viņu prātos un sirdīs iekrīt vieglāk nekā mūsu pārējo. Un tādējādi viņi var iekrist savu veidu atkārtotas pirkšanas lamatās, īpaši tas attiecas uz bērniem. Domāju, ka bērnus vajadzētu pasargāt no šāda veida internetu pirkumu lamatām, bet tas attiecās, protams, uz visa veida pircējiem, tātad cilvēkiem, kur nevar informāciju adekvāti izvērtēt. Uh, Mums vajadzētu raudzīties, lai internetā neparādītos maldinoša informācija, bet vienlaicīgi informācijai, kura ir par konkrētu preci vai pakarpo, pakalpojumu, ir jābūt saprotamai, bez dažādiem līkločiem un ornamentācijas. Uh, Pie tā strādā e, dalību valstu institūcijas, dalību valstu attiecīgie dienesti, kur uzdevums ir uzraudzīt informāciju internetā. Tieši uzraudzīt to, vai visas internetā publicējošās kompānijas ir godīgas un piedāvā godīgu informāciju. Ko darīt? Diez vai es varēšu jums atbildēt, jo es neesmu šo jautājumu dziļāk pastudējusi. Tagad par e, tulkojumiem un par naudu. Šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks un jārisina pēc e, būtības. Piemēram, e, strīdus izšķiršanas kārtība tiešsaistē. E, šeit ir problēma ar tūkošanu, tas pat attiecās arī uz ētiesiskumu. E Šajās jomās mums būs jāmeklē konkrēts finansējums, lai cilvēkiem būtu pieejams, pieejama informācija viņu dzimtajās valodās dzimtajā valodā. Šeit varbūt būtu vietā piebilst arī to, ka eh, es būšu atbildīga par šo jomu, bet konkrētajā brīdī, jā, es redzu, ka man laiks beidzies, man nav laika atbildēt. Gebhards kundze, lūdzu. Jā, paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Arī es eh, vēlētos sveikt komisāru kandidāts kundzi. Godētā Jaurovs kundze, jūs esat atbildīga, būsiet atbildīga par patērētāju aizsardzību. Tā ir ārkārtīgi plaša joma, tā ir horizontāla joma, kas eh, savērpjās ar daudzām citām nozarēm. Ko jūs darīsiet šajā horizontālajā aspektā? Un runājot par pilāriem komisijā, kā jūs sadarbosieties ar citiem komisāriem? Esam dzirdējusi varbūt eh, dažādus viedokļus par to, kā jūs gatavojaties strādāt patērētāja aizsardzības jomā. Esmu dzirdējusi, ka jūs e, esat cildinājusi vienotos tirzniecības noteikumus. E, tās nav komerctiesības vai parašatiesības, tas ir tāds noteikumu kopums, bet eh, parašu tiesības, parašu tiesības ir varbūt pareizās, jūs esat teikusi. Tad par ko jūs iestājaties? Par parašu tiesībām vai par citām tiesībām patērētāju aizsardzībai? Politika ochrany spotřebitele není jediná horizontální. Paldies! Patērētāja tiesības nav vienīgais horizontālais jautājums manā atbildības sfērā, bet paliksim patērētāja tiesību domēnā. Eh, vēlētos varbūt eh, kliedēt jūsu bāžas, ka es nebūšu atbildīgi par to vai citu. Protams, ka mēs iestāsimies par patērētājiem. Mēs visi esam patērētāji, visi šeit sēdošie. Patērētāju rokās ir milzu vara. Un ja man zināmā statistika saka taisnību, tad 56% no Eiropas IKP tieši nāk no patērētāju dažādas rīcības. Un patērētājiem palielināt viņu patērētājiem apzināties savas tiesības ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs vēlamies arī veicināt ekonomisko izaugsmu. Tas nav tukšas fāzes. Patērētājiem rokās ir milzu vāra. Vēl jau vairāk šis jautājums eh, horizontālā plāksnē ietver sevī to, ka es eh, sadarbošos ar citiem komisāriem energosektorā, finanšu sektorā, arī ar citiem komisāriem, kuri daļēji ir saistīti ar patērētājiem, bet, kā jau teicu, visi komisāri tādā vai citādā veidā ir saistīti ar patērētājiem. Situāciju mēs varam uzlabot daudzos un dažādos veidos. Tagad eh, par šo konfliktu starp varbūt paraštiesībām un, un uh, patērētāju aizsardzību. Tas ir tāds iedomāts konflikts. Mēs varētu iedomāties, ka CLSR varētu tu uh, pārdevējs izvēlēties kā pirmo izvēli jo tā varētu eh, patērētājam būt piemērotāk. Un tomēr CLSR ir instruments, kas eh, vairāk iestāsies par patērētāju tiesību aizsardzību. Ja ne citādi, tad kaut vai tāpēc, ka tas samazinās izmaksas, es esmu optimistiska. Mr. Dužā, Nākamais runātājs EKR grupas vārdā. E, wspomniała pani. Dudas kungs. Komisārs amata kandidāts skundze. Jūs minējāt, ka viena jūs, no jūsu prioritātēm būs saruna pabeigšana par datu aizsardzības jomu un jaunu regulējumu šajā ziņā. Un tāpēc mans jautājums ir šāds, ko jūs plānojat darīt, lai pārliecinātos, ka šie jaunizveidotie noteikumi tiek atbilstīgi arī īstenoti? Kā jūs pārliecināties, ka patērētāja tiesība tīpaši tiešsaistes rezīnē internetā netiek pārkāptas? Nu, piemēram, reģistrējot šīs IP adreses kas nereti tiek eh, ļaunprātīgi izmantots eh, dažādu negodīgu tirzniecības prakšu piekopšanai. Kā jūs pārliecināsieties, ka ir panākts līdzsvars datu izmantošanā tā, lai tiešsaistes komercija varētu būt efektīva no vienas puses, bet no otras puses tiktu novērsta krāpniecība un dati, personas dati tiktu aizsargāti? Vēl viens jautājums. Par Eiropas pilsoņu iniciatīvu Tieši šis instruments ir vienīgais instruments, kas ļauj Eiropas pilsoņiem īstenot tiesību aktu, bet viena no šīm iniciatīvām neten komisijā tika apturēta. Vai jūs varētu komentēt šo lietu? Jā, možná začnu tou občanskou iniciatīvu. Paldies! Sākšu ar atbildos pirmo jautājumu par pilsoņu iniciatīvu. Jāsaka, tas ir milzīgs panākums no Eiropas Savienības puses, ka šāds instruments pastāv. jo ar tā palīdzību pilsoņi var lūk naklai ar priekšlikumiem, savām iniciatīvām. Manuprāt, tas ir ļoti labs tiešās demokrātijas izpausmas veids. Es atbalstu to. Un priecājos, ka tāds instruments ir izveidots un var tikt izmantots. Nu, kā tad aizsargāt patērētājs attiecībā uz viņu privātajiem datiem? Datu aizsardzības reforma. Paredz vienu ļoti konkrētu mērķi, respektīvi palielināt cilvēku uzticēšanos e-komercijai un internetam un transakcijām, kas tiek veiktas tiešsaistē. tā, lai iedzīvotāji nebīdī, nebaidītos tur uzrādīt savus datus, zinot, ka viņu personas dati netiks izmantot ļaunprātīgi kaut kādiem komerciāliem mērķiem vai, es nezinu, drošības pasākumu īstenošanai. Tas ir galvenais priekšnosacījums. Šai drošības savūt, sajūtai jābūt, ja vēlamies palielināt digitālo tiešsaistes transakciju skaitu. Tas ir svarīgs priekšnosacījums. lai pieaugtu digitālā tirgus apjoma, un tas taču ir jaunās komisijas galvenais uzdevums. Patērētāja aizsardzība. Digitālajā, digitālajā tirgu tas ir tāds horizontāla rakstura jautājums. Un pie tā strādās arī tādi komisāri kā Otinger kungs, Ansip kungs un citi. Protams, es savukārt vienmēr iestāšos par datu aizsardzību un datu privātumu. Čānsova from the Liberals. Čerānzova no liberāļu grupas. Paldies, priekšādātāji. Joros kundze. Eiropas komisija ir uzsākusi plašu kampaņu šogad, kuras mērķis ir celt informē, informāciju par patērētāju tiesībām. Šīs kampaņas pamatā ir pētījums, kas liecina, ka patērētāji nereti neapzinās savas tiesības. Ir tīpaši tajos gadījumos, kad runājam par iepirkšanos internetā. Kā komisāra, kas ir atbildīga par šo jomu, ko vēl jūs gribētu darīt, lai pan panāktu to, ka patērētāji ir informēti par savām tiesībām un ko varam darīt uzņēmumu labā, ko varam darīt NVU labā. Tā, lai šie uzņēmumi labāk saprast savus saistības un pienākumus. Citiem vārdiem sakot, kā panākt līdzsvaru starp patērētājiem no vienas puses un uzņēmē darbību no otras puses. Já se domnívám, že budeme muset uh, uh, přijít. Paldies. Domāju, ka mums jānāk būs klajā ar tādu ļoti efektīvu kombināciju, kurā būtu tad gan tiesību akti, gan ne tiesiskas darbības, respektīvi cita veida darbības. Bet par to runāšu arī noteikti vēl daudz, diskutēsim daudz. Mums taču ir lūk patērētā tiesība aizsardzības direktīva, e-komercijas direktīva, un mums ir virkne dažādi instrumentu, kā mēs tīri varam sevi aizsargāt pret nelegālu praksi un rīcību. Bet vienlaicīgi ir svarīgi šos tiesību aktus un šos instrumentus papildināt ar informācijas kampaņām, kas būtu visaptverošas un kas piedāvātu informāciju patērētājiem. Tādā veidā viņiem taptu skaidrs, kādas tad ir viņu tiesības. Mums kā komisijai šeit cieši jāsadarbojas ar attiecīgajiem patērētāju aizsardzības tīkliem, dalību valstīs un attiecīgajām struktūrām, kas atbildīgas par patērētāju aizsardzības jautājumiem Tātad vajadzīga augstas kvalitātes, efektīva informācijas kampaņa. Gribu teikt, ka patērētāju tiesība aizsardzība ir jautājums, kas ir daļa no manām kompetencēm, kas ietilpst šai portfelī un līdzi nāk arī zinām resursi šķiet tiek runāts par 130 miljoniem eiro turpmākajos gados, un šie līdzekļi pilnīgi noteikti tiks izmantoti šādu informēšanas kampaņu organizēšanai tā lai informācija patiešām nonāktu pie patērētājiem un turklāt nonāktu tādā saprotamā veidā. šī informācija jāadresē konkrētiem tirgus segmentiem, nu, piemēram, finanšu pakalpojumu jomā un tā tālāk. Es domāju, ka vislabākais veids būtu rīkoties redzami un skaidri un gaiši parādīt patērētājiem, ko mēs darām patērētāju labā. Mēs kā Eiropa. Paldies tālāk no goja grupas De Jonga kungs. Jorovs kundze. Gribu pievērsties tam jautājumam, ko nu pat uzdev arī Gebhardas kundze. Jūs devāt ļoti mūsinošu atbildi. No vienas puses jūs teicāt, lūk, nu, jūs atbalstāt patērētājs un viņa tiesību aizsardzību, bet savukārt rakstiskajās atbildēs IMKO komitejai jūs teicāt, ka vēlties vienādus noteikumus gan uzņēmumiem, gan patērētājiem. Bet, ja es kā patērētājs kaut ko pērku, tad šeit ieslēdzas patērētāja tiesība aizsardzības aspekts. Zināmi, nacionālajie tiesība akti un tā tālāk un tā joprojām. Un ir tādas lietas, kas tiek regulētas vienādi visā Eiropā un tā mēs arī vēlamies virzīties uz priekšu patērētāju tiesību aizsardzībā. Bet, ja runājam, piemēram, tālāk par uh, strīdu skatīšanu, tad patērētāja ziņā e, komerctiesībās ir izvēlēties kādas komerctiesības normas, tas vēlas piemērot nacionālās vai Eiropas. Bet vai tad tas tad nozīmēs vienlīdzīgas tiesības tālāk arī uzņēmumiem? E, lūdzu, izsakieties skaidrāk. Děkuji. E, já, mě mrzí, že působila moje odpověď. Paldies! Dikti atvainojos, ja man atbild šķiet mulsinoši. Centīšos atkārtot to, ko teicu. Es aizsargāšu patērētāju intereses, pārliecinoties, ka viņiem tiek nodrošināti nosacījumi, kas aizsargā viņus kā šī darījuma vājāko pusi. Tātad nosacījums, kas viņiem nenāk par skādi, kas attiecas uz patērētāju tiesību konfliktu un šo kopēju, šīm kopējām komerctiesībām Eiropā, nu tad jā, mēs teicām, ka praksē šī sistēma faktiski piedāvās alternatīvu nacionālajiem, ties, nacionālajiem tiesību normām, un to izmantos uzņēmumi, kas saprot šādas sistēmas priekšrocības. Ja viņi, piemēram, veic darbību pāri robežām, tad tādā gadījumā šī sistēma viņiem piedāvā priekšrocības. Viņi izmanto šādas um, līgumtiesības un komerctiesības. Atkārtošu vēlreiz. Mums jāpatur prātā, ka juridiskajiem nosacījumiem jābūt tādiem, kas vienlaikus nāk par labu arī patērētājiem. Atkārtošu, ka ir iespējams panākt izstrādāt tādu juridisku ietvaru, kas piedāvā priekšrocības abām pusēm. Jo arī uzņēmumiem taču ir jāsaprot, ka apmierināts patērētājs ir patērētājs, kas pie viņiem atgriezīsies un iepirksies vēlreiz. Un tāpēc es tiešām nesardu šeit konfliktu Tālāk no zaļo grupas Albrehta kungs. Paldies, cienītā Jourovas kundze. Paldies jums par līdzinējiem paskaidrojumiem, tīpaši par datu aizsardzību. Un man būtu svarīgi, lai jūs rakstiski paustajā apgalvojumā par datu aizsardzības pēc sešiem mēnešiem nospraustu patiešām realistiskus mērķus, ja ar šiem sešiem mēnešiem, ja mēs paplašinām uzdevumu loku, tad ar šiem sešiem mēnešiem noteikti nepietiks. Un tad priekšlikumi gulēs uz galda un mums nāksies tos uh, noraidīt, jo tie nebūs pietiekami izstrādāti. Mēs nevaram um, paredzēt pārāk tālējošas reformas. Ko jūs darīsiet, lai ministru padome um, līdz gada beigām pieturētos pie savas pozīcijas, nostājas un lai padomes ministri pārāk neaiziet tālu no tā, ko mēs par, parlamentā ar, ar lielu vairākumu esam apstiprinājuši. Děkuji, já bych chtěla především. Paldies! Pirmām kārtām gribu teikt, ka mēs augsti vērtējam Eiropas parlamenta paveikto, un it īpaši jūsu, Albrecht kungs, paveikto, jo tieši pateicoties šim darbam mums ir izdevies gūt progresu un pietuvoties šim, šai finiša taisnē. Jā, termiņš jāsaka ir, nu jau pavisam drīz, un es domāju, ka mums vajadzētu to arī ievērot. Neskatoties uz to, ka šī joma un diskusijas, protams, ir ārkārtīgi sarežģītas, es zinu, ka ir vēl ļoti daudz neatrisinātu problēmu jautājumu. Dalību valstīm ir zināmas šaubas par to, cik lielā mērā šī datu aizsardzības sistēma varētu atbilstīgi funkcionēt, vai šī sistēma neradītu pārāk daudz datu administratoru sloga attiecīgajām iestādēm Un tad, protams, arī datu apjoms, kas, kas tad tiktu noteikts kā kategorija, lai dati tiktu pakļauti sistēmas kontrolē, tiek apstrīdēts un diskutēts. No vienas puses cenšamies samazināt šo administratīvo slogu, no otras puses atkal jau uzliekam zināmus pienākumus par atskaitīšanos, nu tad tas ir konkrēti iemeslu pēc. Mēs taču vēlamies redzēt, ko tad uzņēmumi dara. Tālāk elastīgums. Elastīgums arī ir vajadzīgs attiecībā uz to, kā šie dati tiek apstrādāti, piemēram, valsts iestādēs. un šeit mums jāņem vērā prasības, ko, piemēram, kas, piemēram, jau izstrādāts un pastāv valsts iestādēs, ir virkne tehniski rakstura jautājumu, kas jārisina. Un tad, protams, ir arī tādi, nu, pamati jautājumi, jeb jautājumi pēc būtības. jāsaprata, ka mums jāsaprot, ka gala mērķis ir jāsasniedz. Mums vajadzīga efektīva datu aizsardzība. Mēs nevaram uh, turpināt piemērot 99. gada direktīvu, 95. gada direktīvu, jo tā taču ir jau novecojusi. Paldies tālāk no FDD grupas Diana James. Lūdzu. Komisijas amata kandidāta Lielbritānijā. Jūs runājat, ka Ehm, jūs strādāsiet pie banķieru prēmijām. Zinājām, ka šis portfels bija sākumā paredzēts Lordam Hillam, Lielbritānijas komisāra amata kandidātam. Tagad tas ir pārlikts uz jūsu kompetenci, un tāpēc trīs jautājumi. Vai jūs atzīstat, ka šo prēmiju ierobežošana globāli konkurējošā tirgu varētu novest pie palielinātām algām? Otram, vai piekrītat, ka palielinot ehm, uzņēmē darbības labu, tādas ehm, uzlabošanas izmaksas varētu novest, tas varētu novest pie bankrotuma? Visbēr visbeidzot, par atkārtot sarunu vešanu, vai jūs atbalstat Lielbritānijas prasību nodrošināt to, ka tiesības un pilnvars tiek nodotas attiecībā no, no Eiropas dalībvalstīm attiecībā uz privātiem nodarbinātības kontraktiem un darba līgumiem? Eh, především bych, děkuji za otázku, především bych chtěla říct. Paldies, paldies par šiem jautājumiem. Pirmām kārtām vēlos teikt, ka banku prēmiju uzraudzība ir saist, kas saistīta ar risku uzņemšanos, man liekas, eh, pareizs veids. Es domāju, ka ejam pareizā virzienā. Es domāju, ka noteikumi ir jāizstrādā šādā veidā, vienlaikus tepat laikā novēršot morālu kaitējumu. Lai nebūtu tā, ka tiek uz, nu, ka, ka bankas uzņemas riskus īstermiņa procentu vārdā. Mums ir jādomā arī par to, lai netiktu nodarīts pāri akcionāru interesēm, kas taču galgalā ir arī sabiedrības intereses. Mēs zinām, ka visa šī situācija, protams, var ietekmēt tautsemniecību kopumā. Vai tā rezultātā samazināsies vai palielināsies algas un uzņēmumu bankrotēs? Esmu šo jautājumu pētījusi un konstatējusi, ka prēmiju ierobežošana atbilst tikai vienam procentam, attiec tikai uz vienu procentu no nodarbinātajiem šai jomā. Un tie ir tie nodarbinātie, tie darba ņēmēji, kas ir atbildīgi par riskiem un investīcijām. Un tāpēc domāju, ka šī joma nebūtu nav tik izšķirīga. Kas attiec uz Eiropas kopienu tiesu nolēmumiem? Nu, negrasos apšaubīt viņu rīcību. Pirmā uzklausīšana notika 8. septembrī un Gana lēmums tiks pieņemts līdz šī gada beigām. Un nu, pēc tam nāksies tad ar to rēķināties, lai kādā formā tas ir nenotikt, bet nekā nevar paredzēt viņu rīcību. From the EPP, Ms. No tautas partijas nākamais runātājs Pos, Pospišila kungs. Labu pēcpusdienu jums, Jaurops kundze. Pirmām kārtām gribu teikt, ka komisija plāno veikt šo refit programmu, jeb tiesību aktu funkcionalitātes pārskatīšanas programmu. Tas attieksies uz pašais spēko esošajiem tiesību aktiem, un komisija vēlas pārliecināties, kuri no tiem ir efektīvi, kuri ne. Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, tad komisija grasās pieņemt lēmumu par to, vai apvienot zināmas tiesību aktus, nu, piemēram, lūk, attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību un, piemēram, reklāmas eh, lietām. Mans jautājums ir par patērētāju tiesību aizsardzību aizsardzību un tiesību aktiem šai jomā. Vēlos zināt, kāds ir jūsu uzskats par to, kādām vajadzētu izskatīties šīm potenciālajām izmaiņām šai jomā. Kādās jomās gaidāt pārmaiņas, kādām jomām pievērsīsieties šīs pārskatīšanas procesa rezultātā? Kāda ir jūsu attieksme pret negodīgo praksi, ar ko nereti sastopas patērētāji? Tajos gadījumos, kad šajos patērētāju kontraktos, jeb līgumos tiek ieslēgti neatbilstīgi noteikumi, kaitīgi noteikumi atbildi. Pirmām kārtām mums, protams, jā, jāpārliecinās, ka atbilstīgie tiesība akti tiek pareizi īstenoti. Uh, Tātad šī patērētāju aizsardzības direktīva tiek atbilstīgi īstenot. Es jau teicu, ka ir ļoti labi nākt klajā ar jauniem tiesību aktu priekšlikumiem, bet reizēm zināmu te termiņu ievērošanas dēļ un tā tālāk šie tiesību akti. E, nu, varbūt ar kļūmēm un atbilstīgi jāskatās uz jau pašreiz esošo tiesību aktu atbilstīgi īstenošu. Kas attiec uz negodīgu praksi, jā, ir Čehijā bijuši šie diezgan slavenie, bēdīgi slavenie gadījumi ar negodīgu praksi. Viena ļoti nepatīkama lieta bija gadījumā, kad uzticība tika ļaunprātīgi izmantota. Uh, pilsoņi tika uzaicināti uz pasākumiem, un tur faktiski viņus piespieda iegādāties. E, tie bija ve, preces, tie bija tādi vecāki gadagājumi cilvēki, tas izraisīja viņiem traumas, nemaz nerunājot par finanšu kaitējumu. Jā, es domāju, par šādu praksi ir jācīnās. Par tādu maldinošu informāciju, maldinošu reklāmu. Un turklāt mums vajadzētu arī pabeigt un apstiprināt produktu nekaitīgumu direktīvu un tirgus uzraudzības direktīvu tāpat. Tas ir mans prioritāts un domāju, ka ar to palīdzību varēsim e, pievērsties tieši individu aizsarg aizsardzībai. Jo tieši individam jābūt patērētāja tiesība aizsardzības politika pašā centrā. Vēlamies veikt arī aptauju, lai konstatētu, kāda ir situācija ar daudzām eh, riskam vairāk pakļautām grupām sabiedrībā. Nu, un tad, protams, nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumiem. Šanalova, from the S&D. Tagad vārds ir dots Sinhalovs kundzei. Paldies, Jauros kundze, esmu šeit eh, pa kreisi no jums. Uh, Eiropas parlaments pirmajā lasījumā pieņēma nostāju par produktu drošumu un tirgus uzraudzību. Šā gada aprīlī esam gatavi sākt sarunas ar padomi šai tik ļoti patērētājiem svarīgajā jautājumā. Diemžēl padomi šo lietu ir nobloķējusi un galvenais šķērslis ir septītais pāns par mārķējumu. Atbildēju uz rakstiskajiem jautājumiem jūs neminējāt konkrētus pasākumus, ar kuriem jūs varētu veicināt lēmumu pieņemšanu. Tātad, ko jūs darīsiet, lai iziet no šī te strupceļa? Ja kļūsiet par komisāri, kādus papildu soļus jūs pērsit? Un, visbeidzot, kā jūs domājat, šis septītais pāns būtu risināms? Vážená paní Sehnalová, děkuji za tuto otázku. Sehnalovs kundze, paldies es gribētu teikt, ka šīs direktīvas pieņemšana ir viena no manām prioritātēm, varbūt pat to netiku pietiekami skaidri uzsvērusi. Ir izdarīts jau ļoti daudz pie šīs direktīvas, un darbs bija vajadzīgs. Būtu no nu dienu ļoti žēl, ja mums nāktos no tās atteikties, jo mēs iestrēgtu kādā pantā, pat ja šis pants ir ļoti svarīgs. Varbūt es darīšu kaut ko tādu, ko vēlāk nožēlošu, bet došu jums trīs atbildes variantus un ceru, ka jūs neiz, neuzminēsiet, kurš no tiem man ir vissvarīgākais. Es zinu, ka nav bijis ietekmes novērtējums 7. panta pārmaiņām. Ir bijis aicinājums veikt šādu novērtējumu. Tas ir viens no variantiem. Ietekmes novērtējumā vajadzētu atbildēt uz jautājumu, cik tālu marķējums ar norādi made in, respektīvi ražots kaut kur, var ietekmēt reglamentējumu efektivitātu un produktu drošumu. Tas ir viens variants, proti veikt ietekmes novērtējumu. Un tad atkal uzsākt pārunas ar dalībvalstīm par to, vai meidin ir pietiekami labs variants vai nav. Un kādā veidā mēs varētu to pieņemt. Otrs variants ir 7. panta izslēgšana, bet, protams, tā ir tikai hipotēze, jo pret to būs liela pretestība. Turklāt tā nav komisijas kompetence kaut ko izslēgt. Un trešais variants būtu at atsaukt šo priekšlikumu, bet to es galīgi negribētu darīt, jo šis tiesība akts ir nepieciešams un pie tā ir, ieguld, pie, tajā ir ieguldīts liels darbs. Es gribētu tātad ietekmes novērtējumu un at, jaunas sarunas. Un pēdējais jautājums no Rošfora kunga. Paldies, Jūrovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka paudāt atbalstu patērētāju atbalstam un pastāstiet, ka zināt kultūra antropoloģiju, domāju, ka sapratīsiet. Tas, tā, tā, tā arī saisti, ar, tā arī nozīmīgi izprotot patērētāju uzvedību. Bet vēlētos dzirdēt no jums konkrētus solījumus, it īpaši e, Eiropas regulējumu pār um, šo te online vai tiešsaistes domstarpību risināšanu termiņš ir tuvu, ir arī lingvistiski aspekti, bet jārunā par to, kāds būs veidlapa teksts, kā risināt praktiskos jautājumus un kā juridiskā nodaļas vadītājs uzskatu, ka patērētāja aizsardzība ir svarīga, bet šķīrētiesa, starpniecība, tas viss ir jā, jātestē uz minētās platformas. Paldies! Já jenom si dovolím osobní. Eh, ja es varētu mm, sniegt jums tādas savas personīgās atmiņas, kad strādāju ministrijā, man nācās radīt platformu miljoniem lietotāju, es zinu, ka vai nu sistēma ir iedarbīga, efektīva un tiek lietota, vai arī tā netiek lietota un nauda ir izmesta vējā. Esmu pārliecināta, ka tiešsaistes domstarpību reizšķiršanas vai atrisināšanas sistēma būs laba, to lietos daudzi pilsoņi, tirgotāji, uzņēmumi, šī sistēma šobrīd tiek testēta, cik es zinu, un ir izvēlēti lietotāju grupa, kas pārbauda šo sistēmu, un 2015. gadā būs labāk zināms, un es negribu dot šeit pirms tam nekādus konkrēts solījums. Teikšu tikai to, ka 2015. gadā šī sistēma tiks demonstrēta, prezentēta, un tad jau mēs redzēsim, kā tā darbosies. Esmu drošs, ka sistēma būs pieejama visās e Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Domāju, ka viss noritēs gludi, un nākamā gada sākumā mēs varēsim prezentēt šo sistēmu parlamentā, un tā drīz tiks ievērs, ieviesta dzīvē. Paldies! Paldies par atbildēm uz jautājumiem uz Inka, ko, IMKO komisijas, komitejas jautājumiem, un tagad pāriesim uz sieviešu tiesību jautājumiem. Mēs esam mazliet ievilkuši laiku, bet mēs uzdosim visus jautājumus un Tas nozīmē, ka mēs beigsim darbu nedaudz vēlāk. Paldies, mm, Jūrovs kundze, par ne, kā par nelaimi mums ir mazliet laika, aptrūcies laika, bet pēdējais jautājums ir svarīgs. Kvalitātei ir liela nozīme un līdztiesībai, es atvainojos, liela nozīme, un mēs par to runāsim pilnā apjomā. Došu vārdu atsevišķiem kolēģiem. Pirmā runātāja būs Legripas kundze no EPP. Paldies, priekšsēdēs kundze, portfelis, komisārs kandidātes kundze, proti tieslietas patērētāji un dzimuma līdztiesība. Pirmo reizi komisāra nosaukumā tik skaidri ir norādīta dzim, dzimuma līdztiesība kā pamat vērtība un patiesa prioritāte. Mans jautājums ir par direktīvas projektu sievietes uzņēmumu valdēs, konkrēti, kā jūs panāksiet šīs direktīvas izdabūšanu cauri padomēji mums parlamentā izdevās panākt mm, ar lielām grūtībām līdzsvaru, būtu svarīgi to saglabāt, bet ko jūs konkrēti domājat darīt šīs direktīvas labā? Děkuji, madam Legrib, za, za otázku, eh, která se týká. Tagad paldies par jums par šo jautājumu par sievietēm uzņēmumu valdē, par priekšlik, direktīvas priekšlikumu. Arī šeit Es vēlētos pateikties parlamentam par tā, par pausto piekrišanu priekšlikumam un izrādīto atbalstu. Par šo priekšlikumu cirkulēja visdažādākās baumas. Ir bijuši visdažādākie raksti plē, presē un mīti, ka komisija gribot diktēt, cik sievietēm būs būt valdē un tam līdzīgi. Kaut kas tāds, protams, izraisa pretestību, bet kad es lasu šo priekšlikumu, es saprotu, ka tas ir ne tikai iedarbīgs, bet arī nepieciešams. Tas vairos sieviešu iespējas atrasties uzņēmumu valdē. Ir arī iespējas ieviest šo priekšlikumu, tāpēc Es domāju, ka šis priekšlikums ir apspriežams padomē, jāpārvērtē tā efektivitāte un ievieš, ieviešanas iespējas. Mērķis tam ir pavisam skaidrs, ja ir 60% sekmīgu universitāšu beidzēju, kur viņi ir, kur viņi pazūd. Viņu sieviešu, respektīvi viņu skaits uzņēmumu augstākajās vadības struktūrās ir ļoti mazs, direktoru starpā īpatsvars ir pavisam niecīgs, tāpēc ir bloķējošās minoritātes dalībvalstīm jāizskaidro, ka šis priekšlikums tomēr ir ļoti noderīgs. Un mēģināšu piedabūt šīs dalībvalstis mainīt savu viedokli. Mans laiks ir beidzies, bet par, pie šī jautājuma mēs vēl atgriezīsimies. Nākamais runātājs ir um, Leitrita kungs. I, I thank my colleague. Paldies uh, kolēģei, kur pieskārās jautājumam par sievietēm uzņēmumu valdē. Varbūt varat sīkāk pastāstīt kāds grafiks ir paredzēts, ko jūs domājat par parlamentu un komisijas atšķirīgiem viedokļiem, atbrīvojumiem, sankcijām, vai jums ir konkrēti plāni? Otrs jautājums par mm, dzemdību atvaļinājuma direktīvu vai maternitātes atvaļinājumu. Jūs nesniedzat skaidru atbildi, bet šis jautājums ir svārīgs. Mums jānoskaidro, tas attieksies arī uz, mā, uz tēviem, ne tikai uz mātēm, kāda veida, jū, kāds ir jūsu kurs šajā, šajā jomā, jautājumā. Sasatīče. Jā, paldies. Attiecībā uz grafiku termiņu es vēlētos lai šis, šī direktīva tik pieņemta nākamā gada laikā. Es nes, nenosaukšu konkrētu datumu, bet mans uzdevums, kur man deva Junker kungs, liek man rīkoties pēc vislabākās sirdsapziņas attiecībā uz sankcijām. To izvēle ir dalībvalstu kompetencē dalībvalsts pēc, savām ieskat, pēc saviem ieskatiem izvēlas piemērojumās sankcijas, un tām ir diezgan plaša rīcības brīvība, kā īstenot šo direktīvu, kā ieviest tās noteikums praksē. Ir skaidrs, ir skaidra klauzula, kas nosaka, ka galvenais kritērijs ir kvalifikācija. Ja ir izpildīts šis kritērijs no vairāku kandidātu puses, tad uh, otrā grupā, otra grupa ir mazāk izpildi, mazāk pārstāvēta. Ir jās, jāizlasa šis priekšlikums pietiekami rūpīgi un jāpadomā, kā to ieviest praksē, kas attiec uz maternitāti vai pēcdzemdību atvaļinājumu. Es vēlos, lai par to mēs vēl padiskutējam, vispārīgi runājot ne tikai mātes, bet arī tēvi būtu atalgojami par bērnu aprūpi noteikumi būtu jāvienāto šajā ziņā. Um, e Paldies, ECR grupas pārstāve Bonestorgas kundze, cienītā Jurovs kundze. Runājot par līdztiesību vīriešu un sieviešu un dzimumu starpā, nav runa par dzimumu vienādošanu vai, ko jūs saprotat ar dzimumu vai genderu. Uh, vai jūs to saprotat kā vīriešu un sieviešu dzimumu vienādī, vien, vienādošanu, vai dzimums tiks aizstāts ar vārdu gender, vai tas ir kaut kas cits, vai tā ir dzimuma dažādība, un ja šāda dzimuma dažādība tiešām eksistē, vai tad, vai tad mēs nediskriminējam um, dzimumu dažādību taisiņā, ka vienmēr, uh, ka vienmēr um, veicinām tikai sieviešu tiesības. Vācijā ir pat izstrādāts 60 dzimumu kategorijas, jo ar vīrieti un sievieti tikai nepietiek. Vai tā ir tikai sajūtu, emociju lieta, vai kā jūs uz to raugāties? Já jsem trošku zaskočená tím, jak jsou v Německu. Man mazliet uh, samulsināja dzimumu skaits Vācijā. Uh, man nebija ne jausmas par to, kā es tātad uztveru šo dzimumu vai genderu. Es neanalizēšu šo vārdu no valodiskā, lingvistiskā viedokļa, jo varbūt uh, man nebūs pārāk labi rezultāti, bet dzimumu līdztiesība manā izpratnē nozīmē vīriešu un sieviet, sievietes lomu, ņemot vērā fizioloģiskos aspektus, tradīcijas un sabiedrības pieredzi. Manā uztverē tātad šī līdztiesība nodrošina vienādas iespējas piekļū, piekļūt, piemēram, izglītībai, darba tirgumu, vadošajām vadošiem avotiem, vienādas iespējas piekļūt pakalpojumiem, visam tam, kas ir pieejams vīriešiem, teiksim to pavisam vienkārši. Ir lietas, ko nevar mainīt un ko nevajadzētu mainīt, jo tās nāk no mūsu tradīcijām. Bet mums būtu jāmēģina grozīt tās vietas, ko var mainīt, piemēram, atšķirības atalgojumā. Es neredzu iemeslu, kāpēc sievietei vadošā valsts administrācijas amatā būtu jāsaņem mazāk nekā vīrietim ar tādu pašu kvalifikāciju. Esmu saskārusies ar gadījumiem, kad biju ne tikai sliktāk atalgota, bet arī mani neuzklausīja tik daudz, tik labi kā vīrieši. Ministrijā man vienkārši neuztvēra par pilnu, neņēma par pilnu, un tas man patiešām aizvainoja. Un šīs lietas būtu jāmaina. Paldies, nākamais runātājs ir Berders kundze, Bierders kundze. Paldies pēc šīs ilgās un ļoti sarežģītās šī, šī sarzdītā darba cē, cēliena gribētu jautāt sekojušo rakstiski. Jūs norādījāt, ka ir būtiski cīnīties pret varmācību, un viens no jūsu, prior, vien no jūsu prioritātēm būtu izveidot visaptarošu Eiropas pieeja cīņā ar varmācību, vardarbību pret sievietēm. Vai varat mūs padalīties ar mums sīkāk, kā jūs praksē nodrošināsit dažādu ģenerāldirektorātu koordināciju cīnoties ar vardarbību pret sievietēm, un it īpaši kā jūs sadarbosieties ar iekšlietu ģenerāldirektorātu kā jūs ieviesīsiet Eiropas stratēģiju mm, pret, kas būtu vērsta pret uh, cilvēku kontrabandu līdz 2016. gadam. Nāsilīm. Paldies par šo jautājumu. Vārdarbība pret sievietēm ir jautājums, kas ir jārisina ar visiem iespējamiem līdzekļiem un visos kontinentos. Eiropas Savienība ir veidojums, kas garantē pamattiesības, un Eiropas Savienība balsī ir jābūt saklausī, jātiek saklaus, saklausītai arī ārpus tās robežām, ir īpaši valstīs, kur ir plaši izplatīta vai plaši praktizēta vardarbība pret sievietēm. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai šobrīd ir iespēja pieslieties, iestāties Stambulas konvencijā, kas tika pieņemta jūnijā, un esmu gandarīta, ka daudzas valstis, konkrēti 22 valstis, ir parakstījušas šo konvenciju, un tajā ir, un astoņas valstis jau to ir ratificējušas. Vēlētos aicināt visas valstis to ratificēt. Varbūt varētu mēs paši pieņemt priekšlikumu, kā cīnīties ar vardarbību pret sievietēm. Zinu, ka daļēji tas, šis jautājums ir reglamentēts kriminālu noziegumu upuru vai cietušo eh, direktīvā. Zinu, ka Spānijā ir īpašs likums, kas īpaši risina vardarbību pret sievietīšu, kā atsevišķu aspektu. Arī Amerikas Savienotās valstīs ir šāds likums, bet te nevajadzētu paredzēt tikai likumisku soļus, bet arī aicināt visu sabiedrību ne, neizturēties iecietīgi pret vardarbību pret sievietēm, neuztur to kā kaut ko normālu. Paldies, Jūrovs kundze, un tagad nākamais runātājs Vaīnas kundze. Paldies, labu labdien, patiešām Eiropas Savienībā ir vajadzīgs kopīgs, kopīgs sistēma cīnoties pret um, vārdarbību pret sievietēm. Mums ir jānodrošina nodarbinātībā, vienlīdzība un atalgojumā, kā arī jāparedz programmas pret vīriešu vārdarbību pret sievietēm. Tie ir jautājumi, kas mūs uztrauc, zinu, vairāk vardarbība pret sievietēm arī politiskajā sfērā ir vērojama. Man ir trīs jautājumi. Kā jūs nodrošināsiet, ka jaunā stratēģija izveido labu pamatu tam, lai tik nodrošinātu sieviešu vardarbība un ekonomiskā neatkarība, kad tik nodrošināta cīņa pret sieviešu vardarbību un ekonomisko neatkarību, ekonomiskā neatkarība, kāda veida elastīgu uh, stratēģiju jūs paredzētu, lai paredzētu, lai papildinātu šā brīža Eiropas tiesību satvaru dzimumu līdztiesības jomā, vai jūs varat garantēt arī finansējumu, kas būtu ilgspējīgs un lai sniegtu atbalstu sieviešu organizācijām Eiropas līmenī. Já jsem velmi ráda, že eh, pokud mi... Paldies! Ja jūs apstiprināsiet mani kā e, dzimuma vienlīdzības komisāri, tad um, jāsaka, es sa e, sākšu strādāt brīdī, kad mēs strādājam pie stratēģijas vienlīdzīgām iespējām un kā uzlabot e, sieviešu situāciju Eiropas sabiedrībā. Tomēr šai jaunajai stratēģijai būtu jābalstās uz precīziem zinātniskiem pētījumiem, uz statistiku, kas atspoguļos reālo dzīvi. Un šai stratēģijai ir jātiek veidotai sadarbībā ar visiem, visām iesaistītajām pusēm un sociālajiem partneriem, kuri nodarbojas ar sieviešu situāciju uzlabošanu, vai, tā, vai tās būtu kādas valsts institūcijas un dienest vai nevalstiskas organizācijas visi Šajā stratēģijā vajadzētu iekļaut rīcības plānu, kurā runa ietu par eh, gan eh, likumdošanā ierakstītiem aktiem, gan arī brīvprātīgiem, bet eh, šobrīd es jums nevaru dot konkrētu atbildi, jo par to vēl tiks diskutēts. Justa ģenerāla direktorātam ir nepieciešamie resursi, lai veidotu dažādas atbalsta pro programmas, un eh, tas arī būs manā kompetences lauciņā raudzīties, lai šiem projektiem atvēlētā nauda tiešām arī tiktu izmantota. Un, eh, ja nepieciešams, mēs arī pārskatīsim un izvērtēsim jau pieņemtos likumus. Uh, Kā jau teicu, šajā stratēģijā ir jābūt iekļautai arī visu iesaistīto pušu atbildībai un, protams, paredzētam finansējumam. Un tagad eh, Reintkas kundze no zaļo grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Jorovs kundze, kolēģi. Mēs eh, pieminējām sievietes uzņēmumu valdē, un eh, tomēr es vēlētos parunāt par to, ka eh, komisijas patreizējā sastāvā ir piedāvās tik maz sieviešu. Kā jūs šos principus īstenosiet komisijas kolēģijā, dažādos ģenerāla direktorātos, un eh, kas tiktu darīt, ko jūs darīsiet arī nākamās komisijas sastāvu uzlabošanā? Uh, uz daudzām dalību valstīm tika izdarīts spiediens, lai tās izvirzītu par kandidātēm sievietes. Un eh, varbūt, ka jau laicīgi pirms nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām vajadzētu eh, runāt par to, ka nākamajam komisijas sastāvam pēc 19. gada tiešām vajadzētu katrai valstī izvirzīt vienu sievieti un vienu sievieti. Un tagad par eh, dzimumu kā tādu ir vēlētos ieteikt jums vienu grāmatu tieši dzimums un dzimums, un ja jūs to vēlaties lasīt, es jums varētu ieteikt. Ďakujem eh, vám, pani Rintke. Eh, Paldies, eh, Rentskundzei. es pirmo jūsu jautājumu daļu varbūt interpretēšu tādā veidā, ka e, komisijai vajadzētu rādīt savu veidu piemēru. Bet, e, kad redzēju sieviešu skaitu, tātad no 28 komisāriem tikai 9 būs sievietes, tātad e, tas, manuprāt, ir daudz par maz, un arī saskaņā ar šo sievietes uzņēmumu valdēs direktīvu šis procents ir pārāk mazs. Tas pats attiecās arī uz dažādiem ģenerāla direktorātiem, un arī šeit mums vēl būtu daudz darāmā. Tāpēc es jums varu apsolīt, ka sagatavošu priekšlikumus eh, izskatīšanai komisijā, kā palielināt eh, sieviešu pārstāvniecību dažādos komisijas dienestos. Par nākamo komisiju runājot, kas strādās pēc 19. gada, manuprāt, ir vēl pāragri par to runāt, bet no savas puses var solīt Es tiešām mēģināšu, ko darīt, lai sieviešu pārstāvniecība palielinātos, bet paldies par jūsu ieteikto grāmatu, mēģināšu to izlasīt. Paldies, un tagad eh, Judo kundze un FMD. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsētājs kundze, cienītā komisārs kandidāte. Eiropā ir liela neviendabība starp valstīm attiecībā uz sieviešu līdzdalību darba tirgu, it īpaši runājot par mātēm. Darba tirgu, kad sievieti laiž pasaulē bērnu, viņai kļūst grūtāk strādāt, it īpaši, kad bērns ir mazs, nav pieejami pakalpojumi, kam uzticēt bērnu, rod dažādi veidi nepārvarams problēmas, un beig beigās sieviete paliek bez darba. Uh, Šādā situācijā kādus konkrētus soļus Eiropas Savienība varētu spērt, lai palīdzētu valstīm, kuras ir atlikušas no citām, vai ir iespēja pārbaudīt, kāda veida mazu, mazu bērnu pakalpojumi ir pieejami lietotājiem, vai ir kādas, izņemot privātās struktūras, kas ir dārgākas. Kādas pasākums jūs paredzat, lai atvieglotu pieeju alternatīviem risinājumiem arī tiem, kas ir ekonomiski neaizsargātāki? Děkuji za otázku. Už dlouho. Paldies par jautājumu. Jau ilgi pirms eh, mūsu skāra krīze bija skaidrs, eh, un arī ekonomikā un socioloģijā ir bijis termins eh, nabadzības feminizācija. Krīze šo problēmu ir vēl vairāk sāsinājusi, un to pierāda arī statistika. Šobrīd ir skaidrs, ka sieviešu situācija krīzes apstākļos ir tikai pasliktinājusies un īpaši pasliktinājusies ir tieši sieviešu māšu situācija. Mēs jau pieminējām bērnu kopšanas atvaļinājumu un to, ka eh, šo bērnu kopšanas atvaļinājumu vajadzētu izmantot kā mammai, tā tētim. Bet runa iet ne tikai par eh, bērnu kopšanas atvaļinājumu. Sieviete nonāk eh, ārkārtīgas, ārkārtīgi īpatnā situācijā. Sievietē ir jāuzņemas atbildība par bērniem un vienlaicīgi arī par uh, vecākiem, un tas ir pilnīgi jauns eh, fenomens. Šīs sievietes strādā un vienlaicīgi tās sastopas ar finansiālām problēmām. Es par šo, jo, es par šo tēmu varētu runāt ārkārtīgi ilgi. Kur tad ir risinājums? Es izredzu struktūra fonda izmantošanā, īpaši Eiropas struktūra, eh, sociālā fonda izmantošanā. Un ar šo fondu esmu pazīstama, jo šā fonda naudu var izmantot ne tikai nabadzības apkarošanai, bet arī e, ģimenes dzīves un karjeras salīdzvarošanai. Dalībvalsts bieži vien neizprot, cik smaga ir šī problēma. Jūs jau to teicāt, ka ir dalībvalsts, kurās varbūt situācija ir mazliet eh, gaišāka, bet eh, izmantosim Eiropas sociālā fonda sniegtās iespējas, un tas ir tieši tas, kas mums šeit ir nepieciešams. Marvāja kundze nākamā lūdzu. Eh, biztos jelölt asszony. Paldies, prieksēdētājs kundze. Komisāra kandidāts kundze. Vai jūs man piekritīsiet par strādājošo tiesībām? Tās ir pamat tiesības, pamat cilvēku tiesības, kuras Eiropas Savienībai vajadzētu aizsargāt. Vienlaicīgi mēs runājam par vienlīdzīgām iespējām, jo strādājošo tiesības regulāri un dažādos veidos tiek pārkļau, pārkāptas. Uh, Šeit jau izskanēja, ka sievietes e, cieši smagāk, kaut vai arī tāpēc, ka viņas vairāk ir atbildīgas par ģimenes dzīvi, un viņām varbūt ir grūtāk saplānot gan atvaļinājumu ņemšanu, un e, sievietes baidoties zaudēt darbu vai pat situācijā, kad viņas to zaudē. Uh, Tas sievietē rada milzu stresu un tas ietekmē sievietes dzīvi. Ko jūs darīsiet konkrēti šā situācijas risināšanā, jo šobrīd miljoniem sieviešu Eiropas Savienībā, īpaši jaunajās valstīs, manā dalību valstī cieš no šīs situācijas? Existují práva zaměstnavatelů i zaměstnanců a existuje dlouhodobá snaha ve všech členských státech ir strādājošo tiesības un darba devēja tiesības. Es eh, esmu piedalījusies veselā virknē darba grupu un esam diskutējuši par to, kā rast šo līdzsvaru starp darba dzīvi, starp strādājošo tiesībām un darba devēja tiesībām. Līdz ar to es, eh, kā juriste, saku, ka jā, ir jāroķas līdzsvars starp eh, abām darba tirgus pusēm, lai strādājošie būtu pas, darba devējs nodrošina darba vietas un strādājušie savukārt strādā. Tagad par cilvēku ties, tagad par sieviešu tiesībām un par to, ka sievietes vairāk tiek pakļautas stresam, par to, ka viņām varbūt ir grūtāk izņemt atvaļinājumu, kad viņas to vēlētos vai viņām pat to nedod. Tās ir modernās sabiedrības problēmas. Un sievietes tiešām ir pakļautas stresam, jo uz sievieti gulstas uh, liela prasību gūzma. Ir pieņemta vesela virkna tiesību aktu, un arī šais eh, problēmas risināšanā varētu izmantot Eiropas sociālā fonda līdzekļus. Pie tam eh, Ungārija pilnīgi noteikti varētu uzlabot savu sieviešu situāciju, izmantojot eh, sociālā fonda līdzekļus. Čehija to ir darījusi. Piemērs Mēs e, vēlējāmies pamudināt sievietes strādāt nepilnu slodzi, un mēs vēlējāmies arī izveidot pirmskolas bērnu iestāžu tīklu. Tā tad ir vesela virkne instrumentu, ko var izmantot, izmantojot e, fonda līdzekļus. Un tagad nākamā lūdzekļa, e, nākamā runātāja Korātas kundze. Paldies, prieksēdētājs kundze, Es ceru, ka jūs vēl izdzīvosiet divus pēdējos jautājumus. Eiropā šobrīd 25% no sievietēm ir piedzīvojušas fizisku vardarbību un 10% seksuālu vardarbību. Jūs jau pieminējāt kaut vai sieviešu apgraizīšanu, bet ir vesela virkne citu pamatiesību pārkāpumu, no kurām Eiropā cieši ļoti daudz sievietes un meitenes. Trīs jautājumi. Ko jūs darīsiet, lai piespiestu dalību valsts cīnīties pret eh, cilvēku, pret eh, cilvēku tirzniecību, pret bērnu tirzniecību, un kā jūs, aizsarg, kā jūs aizsargāsiet upurus, īpaši tas attiecās uz jaunām meitenēm un zēniem. Otrs jautājums. Jūs teicāt, ka eh, komisija ratificēs Eiropas padomas Istanbuls konf šo konvenciju. Šo konvenciju līdz šim ir ratificējusi tikai astoņas dalību valsts, un kā jūs pamudināsiet pārējās 20 ratificēt? Pēdējais jautājums. Jūs teicāt, ka jūs sagatavosiet plašu stratēģiju, kura būs domāta preventīviem pasākumiem cīņā pret vardarbību pret sievietēm. Ko jūs tur konkrēti ierakstīsiet un kad jūs to mums prezentēsiet? Paldies! Kā es jau teicu, es e, darīšu visu, kas manos spēkos, lai šo konvenciju ratificētu visas dalību valstis. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks solis ne tikai noteikumu ievērošanā, bet uh, arī kaut vai publiski pateikt, ka mēs nedrīkstam Eiropas Savienībā akceptēt vardarbību pret sievieti un meiteni. Uzskatu, ka mums ir jācīnās, lai mēs to izskaust no mūsu sabiedrības. Diemžēl viegli jau tas nav un diez vai vispār iespējams, bet eh, pirmais ratificēt konvenciju. Un eh, šeit, jā, es izmantošu manā rīcībā esošos instrumentus, lai izdarītu spiedienu uz dalību valstīm. Nākamajā gadā gatavojos organizēt eh, vairākas konferences, kurās diskutēsim par vardarbību pret sievietēm. Un šajās konferencēs varbūt varētu pieņemt konkrēts likumdošanas aktus, kā tas jau šobrīd ir ASV. Tas eh, ir manā darba programmā un tas eh, ietilpst šajā stratēģijā vienādas tiesības, vienlīdzīgas tiesības visiem. Tā būtu varbūt atbild uz jūsu jautājumu, kādus likumdošanas eh, aktus vajadzētu pieņemt un sagatavot. Otrs. Eh, uzskatu, ka arī, arī dalību valstīm vajadzētu pārvērtēt savus likumdošanas aktus pret sievieti un, piemēram, vai vardarbība pret sievieti tiek uzskatīta par kriminālu noziegumu. Tātad eh, vai vardarbības pret sievieti gadījumā tiek piespriests smagāks sots nekā vienkārši vardarbības gadījumā. Un eh, tad, protams, eh, profilakse, bet man ir beidzās laiks, vairs nevar atbildēt uz jūsu jautājumu. Prieksēdētāja pēdējais SMD grupas vārdā Rens Kundze. Euh, Paldies, priekšsētais kundze, un Paldies par atļauju noslēgt šo garo jautājumu virkni. Es atgriezīšos pie maternitātes jautājumu. Jūs teicāt, ka iestājaties pār diskusiju par šo dzem, pēcdzemdību atvaļinājumu, dzem, un uh, šobrīd ir jau teksts, kurš atrodas jau padomē, un pie kura vajag ātri strādāt. Jautājums, vai jūs strādāsiet, izmantojot šo tekstu, kas mums ļaus virzīties uz priekšu daudz ātrāk. Uh, kas ir parlamenta darba auglis. Jautājums, vai mēs itējam no šī dokumenta, turpinot darbu, vai strādājam no nulles. Un otrs jautājums, atbildot uz ra rakstiski, jūs norādījāt, ka pagājušā gadā stratēģija ir ļāvusi sasniegt zināmas rezultātus attiecībā uz līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm, bet ka vēl ir daudz darba atalgojuma vienlīdzības, vardarbības jomā un tā tālāk. Konkrēti, ko jūs piedāvājat pēc 2015. gada? Kā pārliecināt visus kolēģis komisijā par šo te dzimumu uh, racionalizācijas izlīdzināšanas jautājumu? Mēs zinām, komisijā ir daudzi, kuriem ir pie grūtības pieņemt uh, izredzu līdztiesības principu. Paldies! Paldies. Jā, man skaidrais, man sot skaidra atbildi jā. Es gribu strādāt pie šī jau esošā priekšlikuma, kuru padome šobrīd disk, apspriež. Es runāju to ar Taisens kundzi, jo tas skar arī nodarbinātību. Gribētu vēl strādāt ar procedūras šķēršļi procedūra tagad ir iestigusi uz ilgu laiku, un tā būtu jāatsāk jēdarbi no jauna un jāturpina diskusijas, bet runājot par stratēģiju un tās efektivitātes nodrošināšanu. Ko darīt bez specifiskiem priešlikumiem, konkrētiem priešlikumiem par vārdarbību, nabadzību, pieju, izglītībai, veselības aprūpei, atalgojumu vienlīdzību. Visas šīs problēmas, protams, es neuzskaitīšu. Neskatoties konkrēti par šīm jomām, bez konkrētiem risinājumiem un termiņiem, bez tā šī stratēģija, protams, nedarbosies efektīvi. Un es varu šeit apsolīt, ka negatavošu stratēģijas tikai stratēģiju dēļ, kuras pēc tam tiks ielikts atvilknē un pārklāsies ar putekļiem. Es gribu, lai stratēģija